So, good morning, ladies and gentlemen. Mr. Buzek is, uh, has another important uh, appointment and will be a little late, so he has asked me to stand in for him until his arrival. Priekšādātais kavēs, līdz ar to es viņu aizstāšu, kamēr viņš ierodas. Sāksim šodien citu sanāksmi. Un pirmais punkts darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana darbkārtību atrodam jūsu failā. Un es gribētu jūs informēt, ka 12. un 13. punkts ir samainīts vietām. Citādi nekādu izmaiņu nav. Vai būtu kāds komentārs par darba kārtību? Šķiet, ka nav. Nu, tad uzskatām, ka darba kārtība ir pieņemta. Tālāk nākamais punkts - protokolu apstiprināšana no iepriekšējām sanāksmēm. Un protokoli arī ir pieejami jūsu failā. Tie ir, tas ir 4. aprīļa un 20. aprīļa sanāksmes. Un to protokolu vai būtu kādi komentāri par protokoliem? Šķiet, ka nē. Tad tie arī tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Dāmas un kungi, šī rīta temats ir uh, tuvināšanās Eiropas enerģijas savienībai. Un es labprāt aicināšu Mareku Robočeku, kurš ir eh, referents no ECR grupas, prezentēt eh, rezultātus. Nu, un pēc tam uzstāsies dažādie ēnu. Ēnu referents. Un pēc tam būs arī bilets no Envī, arī uz prezentāciju. Lūdzu, Grobačika kungs. Paldies priekšādātāji. Pāriešu uz savu dzimtā valodu, tātad poļu. Priekšādātāji, pirmkārt jau es gribētu pateikties un apsveikt eh, Eiropas komisijas kolēģus. Viņi ir uzsākuši darbu pie Eiropas enerģijas savienības, un tas ir sākums mm, pirmais solis savu ceļā uz tādu nākotni, kas nodrošinās energo neatkarību, iekšējo sadarbību un arī piegādes drošību visā Eiropā. Par ziņām runājot, tas ir Um, balstīts uz līdzinējiem ziņojumiem, uh, piemēram, par trešo enerģijas pakotni. Un tāpat arī gāzes piegādes noteikumiem, kas saskanā ar pārsnes 2020. Lūk, tas ir tas uh, iecerētais kurs. Jāsaka, ka 60% no uh, visiem uh, gāzes visas gāzes piegāzes, kas tiek piegādāta, ir tā ir liela daļa no tā, ko mēs eh, katru dienu tērējam enerģijai. Nu, un enerģijas izmaksas eh, ir lielas un arī izmaksas, lai izveidot vienotu enerģijas tirgu, ir ārkārtīgi lielas un tur arī slēpjas lielākais izaicinājums. Ļoti daudzas uh, savienības uh, dalībvalstis ir pilnībā atkarīgas no dabasgādes piegādes no austrumiem. Un tas, domāju, Krieviju savukārt citas dalībvalstis ir atkarīgas no gāzes piegādes, kas nāk no Ziemeļāfrikas. Nu, un šie energoavoti nav stabili, līdz ar to ir nepieciešams atrast citus stabilākus energoresursu avotus, kas varētu labāk līdzsvarot situāciju un palīdzētu risināt problēmas, kādas varētu rasties tirgū. Runājot par cenām. Cenas Eiropā ir augstākas nekā ASV. Un augstākas arī nekā Ķīnā vai Indijā. dabasgāzes cenas Eiropas Savienībā ir augstākas nekā jau minētajās ASV. Tas ir divreiz vai pat četreiz augstākas atsevišķās dalībvalstīs, pat vairāk nekā četreiz dārgākas. Nu, tas viss ir tāpēc, ka lielā mērā esam atkarīgi no viena gāzes piegādātāja. Mājasemniecību patēriņa cenas pēc nodokļiem 2012.-2013. Eh, gadā pieauga par eh, gandrīz vai 5%. Runāt par stratēģiju, par ko arī šodien diskutēsim, un tam visam ir jābūt saskaņā ar līguma normām, un eh, līgumā ir skaidri norādīts, ka enerģijas miks ir atstājas dalībvalstu kompetencē. Un tātad tas ir suverēns dalībvalstu lēmums. Nu, tas ir tāds uh, pamatprincips, kas mums ir jāievēro. piegādes avotu dažādošanu Eiropas Savienības tirgu, ir eh, jātīsta izstrādājot savienojumus. Nu, te runa ir gan par elektroenerģijas piegādi, gan arī dabas gāzes piegādi. Nu, lai to visu izdarītu, ir nepieciešams investīcijas. Ir eh, jāroda vienots eh, kopējais enerģijas tirgus, un tam ir nepieciešami cauruļvadi savienojumi Nu, un, protams, ka tam visam ir jābūt arī juridiski pamatotam un saskaņotam. Kāda tad ir komisijas loma? Komisija koordinē visu reģionālā līmenī, lai nodrošinātu to, ka mums ir tāda risinājuma, kas ir pieņemama visām iesaistītajām pusēm. Un tāpat ir jāpārliecinās, ka mums eh, ir risinājumi arī ārkārtas situācijām krīzes gadījumā. Nu, un šī joma ir saistīta ar infrastruktūru. Un ar šo te pārobežu savienojumu attīstīšanu. <clears throat> Ļoti interesants ir uh, līgumiskais jautājums. Nu, lūk, eh, šie līgumi ir tas eh, galvenais veids, eh, kā varētu likvidēt dažādas normas līgumos, ko var ļaunprātīgi izmantot trešās valstis, jo īpaši jau to dalībās gadījumā, kas ir atkarīgs tikai no viena piegādātāja. Nu, un Eiropas komisijai te ir jābūt radošai, sniedzot atbalstu visām tām dalībvalstīm, kas vēlas iesaistīties sarunās par enerģijas piegādes līgumiem. Protams, ka visam ir jābūt saskaņā ar vienoto tirgu regulējošajām regulām un arī PTO noteikumiem. Nu, šeit es runāju, piemēram, par noteikumiem par sensitīvu informāciju un par konfidencialitāti. Šie ir jautājumi, ar ko mums tieši saskars nav. Bet, nu, kopumā kādām sarunām šajā jomā ir eh, jātiek uzraudzītām no komisijas puses. Un te runa ir arī par to, ka ir jāpārliecinās par to, ka visi līgumi ir eh, pārskatāmi, caurskatāmi. Un arī C eh, vajadzētu komisijai piedalīties uh, līguma noslēgšanas sarunās pievienoties tām dalībvalstīm, kas vēlas līgumu noslēgt. Mums ir vesels saraksts ar noteikumiem, kas varētu nodrošināt to, ka mēs izvēramies no jau kādām ļaunprātīgas izmantošanas iespējām līgumos. Nu, dalībvalstīm vajadzētu būt eh, savā ziņā vienotām. Nu, protams, ka tas būtu atkarīgs no dalībvalstīm, kas piedalās sarunu procesā. Un uh, visus smalkumus pilnīgi noteikti publicēt nevajag. Kas attiec uz sarunām, bet atsevišķas detaļas eh, pilnīgi noteikti būtu jāpadara pieejamas uh, internetā, piemēram. Uh, plašākai sabiedrībai. Lai nodrošinātu to, ka starp dalībvalstīm ir vienlīdzīgs spēles noteikumi. Runājot par piegādes avotu dažādošanu. Un tas ir pašmērķis pats par sevi. Uh, Nu, jāskatās, kas notiek ASV. Mēs kā dalībvalstis nereti konkurējam ar ASV. Sēdienos panākt uh, ASV dzīves līmeni. Nu, un pieņemtie noteikumi ir veidot ar mērķi, lai nediskriminātu nekādus enerģijas avotus. Un enerģijas mīksā būtu jābūt uh, arī atjaunīgajai enerģijai, enerģijai, kas atmazas emisijas. Lūk, tam visam ir jābūt enerģijas mīksā, lai varētu izveidot enerģijas savienību. Un tas ir tas veids, kā nodrošināt to, ka mums ir um, uzticama droša enerģijas piegāde Eiropas Savienībā. Nu, kā jau teicu, tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no piegādes avotu dažādošanas. Nu, un es domāju, ka arī no Atlantijas okeāna otras puses mēs varētu smelties zinām iedvesmu. Te es runāju arī, piemēram, par uh, tētip nolīgumu jaunastas e, importu no ASV, kas šobrīd nav iespējams, bet līdz ar tiecību tas varētu mainīties. Un, un tāpat arī slānekļa gāze no Latīņamerikas varētu būt viena iespēja. Es atvainojos, saka priekšādātājs, bet jūs jau, nu, jau runājat 11 minūtes. Uh, Es atvainojos par to priekšādētāju. Man vēl divas lietas pieminamas, ja drīkst centīšos īsi. Centīšos iekļauties divās minūtēs. Iekšējais enerģijas tirgus šim jautājumam jau pieskāros, un secinot varu teikt, ka te ir jābūt tādiem risinājumiem, kas ir pieņemami visām dalībvalstīm. Energoefektivitāte arī ir ļoti svarīga. Un te runa ir par jauniem risinājumiem un par ietaupījumiem, piemēram, mājasēmniecību patēriņā. Un te jāpaturprāt arī celtniecības nozara. Ir jānodrošina tas, ka mēs neieviešam pārāk preskriptīvus tiesību aktus. kas ierobežot vienīgo efektivitāti ilgtermiņā. Mums ir jābūt drošiem, lai galu galā mums būtu kaut kādi ciltuma uzņēmības indikātori un eh, citi eh, tehniski risinājumi arī varētu būtu labs solis. Un visbeidzot zemes oglekļa emisijas, zemu oglekļa emisija ekonomika. Arī par to man ir kas sakāms. Dekarbonizācija. kas nav vērsts saskaņā neutralitātes ideju, nu, tas varētu novest arī pie deindustrializācijas. De Uh, un tas varētu kaitēt arī darba vietu skaitam, kāds mums šobrīd ir rūpniecībā. Eiropas komisija ir norādījusi, ka šādu darbību rezultātā varētu sabiedrībā būt grupas, kas nevarētu atļauties apmaksāt savus enerģijas patēriņa rēķinus, un tas nav pieņemami. Viens no mērķiem Eiropas Savienībā ir samazināt enerģijas cenas par 20%. Nu, šeit ir tas zelta princips 20, 20, 20. Tātad samazināt emisijas par 20%, samazināt tradicionālā degvielu izmantojumu par 20% un arī nodrošināt to, ka par 20% pieauga rūpniecības pienesums IKP līdz 20 gadam. Paldies. Na imieniu grup političnih e, jako pie... Tālāk e, politisko grupu vārdā kā pirmajam došu vārdu Andrisam Gilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos e, pateikties Gravāršī kungam par uh, ieguldīto darbu, ka viņš tik īsā laikā ir varējis uh, izstrādāt jau šo te uh, ziņojumu variantu. Uh, nu, uh, enerģijas savienība varbūt ir jauns termins, bet mērķi ir jau labi zinām. Mēs šajā komitejā tos esam apsprieduši jau gadiem, un mums visumā ir diezgan liela vienprātība par ļoti daudzām tēmām, varbūt paliek tikai daži nenoskaidrot jautājumi. EPP vārdā es gribu uzsvērt, E, tās jomas, kurās mēs esam vienprātīgi. Pirmkārt, e, konkurēt spēja, apgādes drošība un ilgtspēja. Šie trīs galvenie pīlāri, un šādā secībā es tos arī aprakstīšu. Pašreizējā uh, tautsēmniecības vidē, kad ir augsts bezdarba līmenis un stagnē ekonomika, mums ir jāpievēršas uh, konkurētspējas veicināšanai Eiropā, lai nodrošinātu darbvietu pieaugumu, nodrošinātu zemas uh, enerģētikas cenas, lai nodrošinātu dzīvot spēju mūsu industrijai. Un šajā globālajā pasaulē jāizvairā, jāizvairās no uh, oglekļa tā saucamajām noplūdēm. Uh, infrastruktūras uzlabošana neapšaubām ir jāatbalsta, fosilās degvielas, protams, spēlēs uh, lomu, eh, kas būs būtiska, lai arī varbūt tā samazināsies. Vismaz pārzumā nākotnē eh, mēs vēl izmantosim fosilās degvielas. Eh, Eiropa ir uzņēmusies līderu lomu cīņā pret klimatu pārmaiņām, veidojot ekonomiku ar zemoglikļu patēriņu vai izdali Eh, mēs cenšamies samazināt atkarību no eh, fosilajām degvielām un eh, veidojam zemoglekļa ekonomiku. Un tādēļ politikas mērķiem jābūt ambicioziem un ir jāveicina atbilstoši stimuli, lai atjaunīgās enerģijas sastādītu vismaz 40% no patērējumās enerģijas Mums jākļūst eh, par uh, līderi uh, zinātniskajā pētniecībā, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, panākot uh, jaunu energoefektivitāti. Un vissvarīgākais ir, lai katra dalībvalsts pilnībā īstenotu visus pieņemtos tiesības aktus šajā jomā, īpaši trešo enerģētikas pakotni. Un visbeidzot par konkrēto priekšlikumu. Ņemot vērā augšminēto, mums ir jānodrošina un jāstiprina uh, ilgspējības aspekti un uh, konkurences aspekti šajā dokumentā. Mēs esam skeptiski par to, ka tiek noteikts skaitlisks mērķis uh, energoatkarības samazināšanai. Tātad mēs nevaram uh, izmantot arī, nepiekrist nepie, tam, ka tiek noteikti kaut kāda konkrēta skaitļa attiecībā uz vairumtirdzniecības un maz, mazumtirdzniecības enerģijas vienību cenām, bet paldies referentam par darbu. Paldies! Nākamais eh, runātājs sociāls un demokrāta grupas vārdā Zalnāto kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties referentam Grobačiču kungam par paveikto darbu. Eh, mūsu pirmais iespējas lasot šo dokumentu bija tāds, ka ir ļoti liela atšķirība starp to, ko savā paziņojumā uh, saka Eiropas komisija un kādas ir referenta pārdomas par šo tēmu. Un mm, mums tā kā būtu jāturās eh, pie tiem mērķiem, eh, ko ir izstrādājis, teiksim, nu, un uz ko ir norādījis parlaments un eh, komisija. Un tāpēc varbūt parunāšu par to, kam es nepiekrītu. Nu, kas attiecas uz simptomiem, mēs varbūt esam viensprātis, bet kas attiecas uz ārstēšanu, te jau mūsu viedokļi ievērojami atšķirs. Referents ir sadalījis visu šo tēmu piecos galvenajos pīlāros. Uh, nu, tur nav daudz teikts par uh, zinātnisko pētniecību. Viss tā sadaļa, kas attiec un ergoefektivitāti, tā ir pilnīgi citi uzsvari salikti. Un daudz kas no tā, kas ir minēts, atšķiras no parlamenta paustā viedokļa Un tas atšķiras arī no komisijas viedokļa. Viņi ir eh, spēruši tālu so, soļus uz priekšu. Un es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, nevis jākāpjas atpakaļ. Lūk, tā ir problēma, ar ko mums jātiek galā. Un es ceru, salīdzinājums starp dažādām politiskajām grupām un to viedokļiem ļaus mums eh, panākt uh, vienošanos pamatojoties uz komisijas teikto. Un tad jau tālāk mēs varētu sīkāk izstrādāt dažādas tēmas, balstoties uz parlamentā izskanējušo. Kāda lieta ir īpaši būtiska? Mēs vēlamies veidot integrētu sistēmu ar integrētu pārvaldību. Mēs nevēlamies izveidot kaut ko tādu, uh, Eh, kas būtu saistīts ar eh, ENTO sadarbības līgumu noslēgšanu dažādās konfigurācijās ar dažādām valstīm. Mums ir vajadzīga politika, kas eh, noteikti kopējus mērķus, kas noteiktu harmonizētu pilnvaru sistēmu, kas attiecas uz pārvaldību, pirmkārt nodrošinot energoapgādes drošību, zemes izmaksas, kas Eiropā ir ļoti nepieciešams, un jāuzsver arī uh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu izmešus uh, atmosfērā. Tas ir svarīgs jautājums, jo uh, tas ir saistīts ar cīņu pret klimatu pārmaiņām. Mēs ļoti bieži nākam klāt, eh, klājā rezolūcijām par eh, oglekļa izmešu samazināšanu ekonomikā un tā tālāk, mm, bet tas ir saistīts ar uh, enerģiju patērējušo sistēmu efektivitāti. Lūk, tas būtu tas, kas būtu jāuzsver. Vēlētos teikt kolēģiem un arī referentam, ka mums vajadzētu panākt tādu kopīgu redzējumu par uh, šo tēmu bet pašlaik eh, mēs esam diezgan tālu viens no otra. Paldies, Alda grupas vārdā, Pedersen kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un liels paldies arī referentam par paveikto darbu. Pie šī projekta vēlos iezīmēt dažus svarīgākos punktus, Mm, par kuriem mēs iespējams iesniegsim grozījumus un uh, varēsim strādāt pie tiem tālāk. Par pārvaldību. Uh, šeit ir atbilstoši norādīts, ka ir nepieciešams veidot kopējo enerģijas tirgu Eiropā. Un ir jāļauj integrēt šajā sistēmā vairāk atjaunīgo enerģiju un jāsniedz iespējas, lielāks izvēles iespējas patērētājiem un uzņēmumiem. Uh, bet mums ir jānovērš likumdošanas un nelikumdošanas barjeras, kas pastāv starp enerģētikas tirgiem starp dalību valstīm. Un atbilstošās infrastruktūras izveide ir eh, tikai viens solis. Mums ir jāiet tālāk, lai nodrošinātu to, ka uh, Eh, dalībvalstu valdības pilnībā piemēro eh, dalībvalstu tiesību aktu sastarpēji papildinošā veidā, un ir jābūt pārvel, eh, pārvaldes modelim, kas nodrošina pārskatu pār dažādu aģentūru un dienestu darbu, un bez S un ENS aģentūru palīdzības mēs šos mērķus nevarēsim sasniegt. Mums arī jāuzsver, ka parlamentam ir e, jāsaglabā loma šajā procesā īpaši attiecībā uz jaunajām institīvām, e, kas e, tiks realizēts enerģētikas savienības ietvaros un ir jāveido um, jāktāns dialogs ar Eiropas institūcijām par to, kā tās uh, pilda savus pienākumus un kur ir lielākās problēmas īpaši saistībā ar starpsavienojumiem. Runājot par efektivitātu un ilgspējību, uh, Mēs vēlētos uzsvērt atsaucmes eh, šajā ziņojuma projektā uz eh, ilgspējību un energoefektivitāti un efektivitāti kā tādu. Eh, ļoti bieži tās uzskata par lieku birokrātiju, kas traucē biznesa attīstībai, un var būt noteikti tos apstākļos tas tieši tā arī varētu būt. Bet eh, labi un atbilstoši īstenota likumdošana ar atbilstošiem mērķiem var dot pareizos signālus uzņēmi, uzņēmējiem un izvairīties no liekām lielām izmaksām nākotnē. Un uzņēmēji tiešām vēlas redzēt, lai mums būtu skaidrs plāns, kas ļautu viņiem investēt un paredzēt nākotni priekšsēdētā kungs, referenta kungs. Es ar nepacietību gaidu uz sadarbību ar kolēģiem par šo tēmu. Es zinu, ka panāksim labu kompromisu, kas ļaus parlamentam dot savu svarīgo ieguldījumu šajā procesā. Paldies par jūsu komentāriem un par to, ka pieturējāties pie laika. Un Turmes kungs zaļo vārdā lūdzu. Jā, paldies, Iržī. Pirms mēs pārējām pie satura. Es uh, gribētu aicināt padomāt, ko mēs varētu šeit darīt. Mēs uh, Sandgārta uh, ziņojumu nobalsojām, un tur bija pār par simts grozījumiem, un tagad referents un ēnreferenti ir pamatīgi piestrādājuši, lai panāktu kompromisu. Uh, Un mēs pēdējos trīs eh, mēnešus runājam par efektivitāti un tā tālāk un tā tālāk. Vai tad mums ir jāatkārto saudargās ziņojums, tagad jāraksta otrs eh, līdzīgs? Mans priekšlikums būtu tāds, ka mums vajadzētu vienoties par to, kur uh, tad ir šis te kompromisa risinājums no saudargās ziņojuma un tālāk. Uh, Eh, šī te debate, kas norisinās ar padomi un komisiju, mums tajā ir jāizsaista, pretējā gadījumā mūs nobīdīs malā. Um, viens no svarīgākiem jautājumiem - pārvaldība. Kāda veida pārvaldība? Mēs bieži sakam, ka mēs uh, vēlamies Uh, sistēmu uh, ar lielāku izmaksu efektivitāti. Runājam par to, kāda būs aģentūra loma. Tā kā mums vajadzētu kaut kādu sadaļu, kurā mēs aprakstām, kādu pārvaldības sistēmu veidot, un tajā būtu tādai uh, savienībai, uh, kurā ir iekļauts arī parlaments, lai nebūtu enerģētikas savienības bez parlamenta. Tālāk likumdošana. Eh, mēs varam izstrādāt vislabāko iespējamo eh, sistēmu, bet jautājums par to, vai mēs varam eh, pārliecināt pilsoņus pārnākt mūsu pusē. Ja, piemēram, nenotiek atbilstoša virzība energoefektivitātes virzienā, mums tas ir jāmin savā ziņojumā. Tas ir eh, tā tad eh, pamatelements, kā mēs varam savienot enerģijas savienību ar pilsoņiem. Ir, protams, industriālās politikas dimensija, bet jautājums ir, kurš tād pasaulē eh, diktē vai vada šo izrādi kas ir izveidojis vislabāko uh, mobilitāti Eiropa, kas ir pirmajā vietā pie atjaunīgiem enerģijām, jā, ja? bet arī Ķīna min mums uz papēžiem, ASV ir ļoti laba attīstība gan militārajā, gan civilajā jomā. Viņi ir investējuši ļoti daudz līdzekļu, tehnoloģiju strādē un tā tālāk. Tā kā jautājums, kā mēs varam saglabāt vadošo lomu. Nu, lūk, šādā veidā es piedāvāju, iekļaušos trīs pamat jautājumus. Un tad mēs būsim izdarījuši kaut ko tādu, kas būs jau par pamatu lēmumiem, kas tiks pieņemti oktobrī, novembrī, un tad beigās mēs labi būsim izmantojuši adargasta ziņojumu. Sirikātis kungs nākotē, nākošais govātā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentam par uh, paveikto. Es piekrītu virknē punktu, ko Klots minēja. Paldies arī Gravačēka kungam uh, par ziņojumu. Tajā ir minēti daudz svarīgi punkti, kurus mēs atbalstīsim, bet ir virkne mm, lietu, kas tur iztrūkst. Mums ir uh, priekšlikums, uh, piemēram, par to, ka būtu jārisina energonabadzības problēma, kas ir jauna problēma, par to, ka ikvienam ir jābūt pieejai e, samaksājumai enerģijai. Tālāk starpsavienojumu jautājums eh, publiskās infrastruktūras. Mums ir vajadzīgs nodrošināt eh, plašāku valsts kontroli šajā sektorā, lai sabiedrība gal galā būtu ieguvēja. Tālāk vajadzētu minēt dabas gāzes rezervu izmantošanu dažām austrum vidusjūras valstīm ir gāzes iegulas. Nu, protams, vajadzētu izmantot arī vietējos energoresursus. Tāpat laikā mēs nevaram pieņemt faktu, uh, ka ziņojumā runa par visiem enerģijas avotiem, ieskaitot kodola enerģiju, bet tas ir, tā ir saistīta ar lielu risku. Un mums varbūt kaut ko vajadzētu minēt uh, par uh, atomelektrostacijām, kas tiek būvētas uh, patiešām bīstamos geogrāfiskos punktos, piemēram, jaunākā atomelektrostacija, kas tiek būvēta Turcijā un atrodas uh, zemestrīču zonā. Skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīga viena balss eh, enerģētikas jomā, un mums nevajadzētu tādas sadalītas eh, atsevišķu valstu politikas šajā jomā. Kas attiec uz komisijas eh, lomu starptautiskos nolīgumos un to izvērtēšanā pirms un pēc noslēgšanas, kā arī uz faktu, ka jūs piedāvājat, ka komisijai būs iespēja neatļaut dažus nolīgumus. Šādu komisijas eh, lomas palielinājumam mēs nevaram piekrist, jo tas tā kā izolēs visu pārējo savienību, teiksim, dalību valstis no iespējas ietekmēt šos procesus. Jo tajos vajadzētu varēt iesaistīties katrai dalību valstī. Mēs neatbalstām politiku, kuru, kuru galvenā kontrola piederētu komisijai un pašām lielākajām dalību valstīm tas būti, būtu šķērslis attiecīgā attiecība veidošanā. Tālāk Tamburāno kungs. Jā, paldies. Es izlasīju ziņojumu ar lielu interesi. Mēs daudz kam nevaram piekrist. Pirms pāris dienām mēs ar lielu pārsteigumu saņēmām ziņu par to, ka ka Sauda Arābija pat tālāk palielina savu naftas ieguvu, bet mēs skatāmies kaut kādiem maziem ieguvas avotiņiem un cenšamies to kaut kādā iegūt, un eh, mums ir milzīgas grūtības, piemēram, izmantot nekonvenciālus eh, enerģijas avotus, eh, slānekļa gāzi, uh, uh, naftas smiltis, uh, varbūt, ka būtu laba doma nekustināt šos resursus un atstāt uh, tos uh, tur, kur tie ir, un uh, izmantot tos tad, kad tas būs tiešām nepieciešams un ka mēs labi zināsim, mm, kā tos pareizāk izmantot un ir diezgan uh, paradoxāli izmantot gāzi ēku apsildē, ja mums ir energoefektivitātes programma, kas nav realizēta. Mēs no vienas puses izmantojam naftas produktus, uh, lai ražotu enerģiju, bet mūsdienās enerģiju var uh, izmantot savādāk, jo eh, nafta galu galā un naftas produkti ir nepieciešami daudz citu svarīgu produktu ražošanai, eh, un enerģijai mēs varam izmantot citus um, energoresursus. Tāpēc mums vajadzētu izdarīt tādu lielu lēcienu atjaunīgo enerģiju virzienā, un um, tam visam vajadzētu balstīties pirmām un galvenajām kārtām, uz jauniem, eh, jaunām progresīvām metodēm. Un Eiropas enerģētikas savienību būtu jāizvērš ārpus eh, šauriem Eiropas rāmjiem, jo enerģija var ražot globāli un kompensēt dažādas sezonālās atšķirības, klimata atšķirības, Īslanda, piemēram, var izmantot jaunas tehnoloģijas un jaunus enerģijas pārvades veidus, eh, var darboties transatlantiskas sistēmas, un gal galā tas var eh, darboties eh, abos virzienos. Un, un tas varētu kliedēt bāžas par, attie par attiecībām ar Krieviju. Opinion rapporteur colleague Ivo Bellet. The floor is yours. Ivo Belletam vārds no NV komitejas. Liels paldies priekšsādātāji par man doto vārdu un paldies arī par to, ka laipni uzņēmāt mani. Gribu tikai kolēģiem atgādināt, ka būs kungs, mūsu priekšsādātājs un tad ir vienojušies e, saska, par šo te ziņojumu saskaņā 54. reglamentu punktu šis jautājums ir aktuāls gan, eh, jautājums ir aktuāls gan ITRE, gan ENVI komitejā. Te ir eh, dažādi arī aprits ekonomikas aspekti un alternatīvās eh, degvielas jautājumi, kas ir aktuāli. Es nešaubos, ka mums izdosies labi sadarboties. Ļaujiet man divās atvēlētajās minūtēs pieskarties vairākiem punktiem. Uh, skatot mūsu sagatavoto ziņojumu. Mēs pirmkārtam atsaucamies uz vairākiem mērķiem, kas mums ir kopīgi - energodrošība, enerģijas pieejamība, bet arī ilgtspējība un mūsu rūpniecības nozaru konkurētspēja. Tāpat ir jāatsaucās arī uz 2030. gada ietvaru, kas nozīmē, ka līdz šim laikam Mēs gribam samazināt siltumnīca efektu uh, izraisošās gāzes par 40% Eiropas Savienībā. Un tas no, tieš, no tiesas ir ļoti svarīgi, tas jāpatur prātā. Ņemot vērā arī visus mūsu plānotos pasākumus šī gada uh, laikā. Emisijas tirniecības sistēmā. Mēs to šobrīd reformējam, Mēs esam panākuši, zinām, kompromisu, bet par to vēl jāvienojas plenāra sesijā. Manuprāt, eh, tur mums tāds līdzsvarots risinājums. Bet ETS sistēma ir jāreformē vēl pamatīgāk, un tas noteikti ir procesā, un komisija eh, pirms un pēc eh, šīs vasaras nāks klajā ar konkrētākiem priekšlikumiem. Tas ļoti svarīgi energosavienības kontekstā. Tāpat jāpatur prātā, arī šieties, šīs oglekļa noplūdes, kas uh, arī rada papildu izmaksas. Un kolēģi jau runāja arī par ne ETS nozarēm, kas ir ļoti svarīgas, svarīgas nozars kā celtniecība, transports, energoefektivitāte. Nu, lieka te ko teikt un mēģināt atgādināt, ka tas tik tiešām ir svarīgi. bet, protams, mēs arī savā ziņojumā tam pieskarsimies. Un vēl kāds punkts. Saikne ar EFSI eh, eh, fonda piedāvātajām eh, iespējamām. Mēs to gribam iekļaut arī šajā te ziņojumā, jo īpaši runāt par pārobežu sadarbību un starpsavienojumiem. Un pēdējā lieta. Sikunas eh, kolēģis no Trānu komitejas eh, ir to pieminējis, ka mums ir vajadzīgas eh, noteikumi starptautiskā līmenī, gan jūras, gan aviācijas vidē, un šie noteikumi ir jāievēro, lai mēs nodrošinātu konkurētspējas līmeni. Paldies, priekšsādātājs. Un tagad eh, būs viena minūte eh, kolēģiem. 13 eh, deputāti ir pieteikšies runāt. Bet desmitos mums ir nākamais darba kārtības punkts, jā, es skatu. Bet tagad man kas kungs kā pirmajam jums dod vārdu. Ďakujem, pán predsedā. E, myslím si, že... Paldies, priekšsādātāji. Manuprāt, šis ir ļoti labs uh, ziņojums, labs izejas punkts diskusijām. Es domāju, ka galu galā mums būs ļoti labs produkts. Es gribu arī uzsvērt, ka apsilde un dzēsēšanas sistēmas e, ir ļoti energo ietilpīgas. 40% no energoresursiem e, ēkās tiek novirzītam šim, e, šim aspektam. Uh, Slovākijā eh, mēs eh, ar, vienojāmies ar Eiropas eh, reforma, rekonstrukcijas attīstību banku par aizdevumu, lai uzlabotu māju siltināšanu. Un tas bija Slovākijā tikai, bet ja mēs varētu to panākt arī Eiropas līmenī, tad um, enerģijas patēriņš ievērojami samazītos, samazinātos Eiropā. Šādi mēs varētu energopatēriņu samazināt par 20% un tādējādi mazināt arī savu atkarību no Krievijas energoresursiem. Nu, tāds man priekšlikums. Paldies. Nākamais runātājs. Es augsti vērtēju savu kolēģa Grobārčeku kungu sagatavoto ziņojumu. Mēs runājam par rūpniecību, par eh, energo nozari, un man tiešām ir pārsteigums, ka arī NV komiteja šeit gatavo savu viedokli, savu atzinumu. Manuprāt, šis ir ļoti visaptvarošs atzinums. Bet ir viena problēma. No vienas puses mums ir šīs te klimata prioritātes, bet no otras puses mums ir jāņem vērā sociālās un rūpniecības prioritātes. Un šīs abas puses vienu otru izslēdz. Tas nozīmē, ka mums ir jāatrod nu, tāds smalks līdzsvars. Tas nozīmē, ka katrai no pusēm mm, būs zināmā mērā jāpiekāpjas kompromisa vārdā. Uh, Mankas kungs īsi pieskārās šim te jautājumam. Energoefektivitāte. Nu, ar to ir jāstrādā. Analizējot IKP rādītājus uz iedzīvotāju dažādās uh, dalību valstīs, nu, mēs redzam, ka situācija ir ārkārtīgi atšķirīga. Ir valstis, kas ir veiksmīgākas un citas, kas netik ļoti. Uh, Jā, vēl viena piebilda priekšsēdētāji. ETS sistēmai ir jābūt konsekventākai nekā tas ir bijis līdz šim. Paldies. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o relator pelo trabalho efetuado, mas eh, dizer que o resultado desta versão Zurīnā kungs. Paldies priekšstādātāji, paldies arī referentam par atzinumu projektu, bet man te ir bāžas zināmas. Enerģijas savienība ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības nākotnē, protams. Mums ir jāizdara strateģiskas un skaidras izvēles. Pa komisijas paziņojums skaidri norāda uz Eiropas Savienības, Savienības svarīgiem pīlāriem, eh, energo avotu dažādošanu un tā tālāk. Introdužu. Bet tas ir eh, zināmā mērā solis atpakaļ eh, salīdzinājumā ar stratēģiju, kas ir iezīmēta komisijas dokumentā. Tas ir daudz, eh, komisijas piedāvājums ir daudz tālā, eh, tālākajošs. Mēs gal galā šeit eh, zināmā mērā izējām pat ārpus kopējā tirgus rāmjiem. Mums ir visu laiku jādomā par to, kāda enerģijas savienībā būs nākotne. Thank you. European Union is already a part of our. Nākamais runātājs Levandovskij kungs. Eiropas Savienība Protams, runā par drošību, par konkurētspēju uh, pas, globālā līmenī. Visi šie daudzie aspekti mums jāņem vērā. Man, manuprāt, atzinums ir labs, jo tas mēģina spērt soli uz priekšu, bet eh, kur mēs esam varbūt mazliet pieticīgāki, kā ne, vajadzētu, ir ārējā Eh, dimensija. Mums vajadzētu ex ante atbilstības pārbaudi, jo šāda te preventīva darbība, kurā mēs pārbaudam eh, ārējo, ārējo dimensiju, nu, to reālo situāciju, tas mums izmaksās mazāk nekā ekspost eh, pārbaudes. Es domāju, ka tas jāņem vērā, un paldies, es iekļāvos laukā. Paldies, saka arī priekšsēdētājs. Čašinovskī kungs, nākamais runātais. Liels paldies! Energo savienība, kā mēs visi labi zinām, nu, ir ārkārtīgi liels un būtisks uzdevums, kas stāv mūsu priekšā. Te ir dažādas intereses, dažāda vēsturiskā pieredze. Es augsti vērtēju mm, Grobarčika kunga darbu Viņš pievērš uzmanību galvenajiem aspektiem. Es noteikti atbalstu starp savienojumu jautājumu, kas mm, uzlabos piegādes drošību. Tāpat svarīgi ir maksimizēt Eiropas e, iekšējos resursus, lai samazinātu atkarību no ārējiem resursiem un avotiem. Tāpat mums ir jāuzsver, mm, Protams, visi energo sektora avoti, bet pētniecība ir svarīga, lai mēs e, ņemtu vērā jaunās tehnoloģijas. Paldies! Nākamais runātājs. Liels Kariņkungs. Liels paldies! Pirmkārtām, samazināt CO2 emisijas. Tas ir svarīgi, bet mēs esam aizmirsuši par konkurētspēju. Otrais punkts skaidrs, ka Eiropai energo izmaksas ir ļoti augstas, jo īpaši salīdzinot ar ASV, kas ir liels globāls konkurents. Viens no iemesliem, kāpēc izmaksas ir tik augstas, ir tās sistēmas, kas mums pastāv dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas maigi izsakoties, nevienmēr ir tik efektīvas, eh, kā tas izskatās no pūtna lidojuma. Piemēram, Vācija eh, vēl pirms dažiem gadiem bija lielākā saules enerģijas ražotāja, bet skaidrs, ka Vācija nu netūlī nav saulainākā pasaules valsts vai Eiropas Savienības valsts. Tāpēc, manuprāt, kas šeit būtu jādara 38. punktā ziņu atzinumā, kur mēs runājam par Eiropas Savienības pieeju, uh, kā risināt izmaksu aspektu. Paldies, Kallas skundze. Paldies uh, par šo atzinumu, bet nu jāsaka, ka ja nebūtu nosaukuma atzinumam, būtu ļoti grūti saprast, kāds tad uh, ir mērķis šim tekstam. Te ir liela uzmanība pievērsta Eiropas Savienības dalībvalstu interesēm, bet tieši tāpēc mums jau nav funkcionējošs iekšējais tirgus līdz šim. Ties, mēs, mēs, tāpēc, ka mēs nefokusējamies uz ES interesēm kopumā. Starp savienojumu. Lai būtu iespējama tirzniecība starp e, Eiropas Savienības dalībvalstīm un kā atcer varētu pāraudzīt šo iekšējo tirgu. Tas ir svarīgi. Un vēl par energo cenām. Atzinumā runa ir tikai par cenu paaugstināšanu, bet mums nu Igaunijā ir piemērs, ka mēs piedaloties uh, Ziemeļvalstu energo tirgu, uh, cenas mums ir samazinājušās par 15%. Tāpēc šie savienojumi eh, un iespēja tirgoties starp dalību valstīm patiesībā cenas samazina. Es gribētu, lai atzinumā vairāk tiktu izcelta konkurētspēja un enerģijas savienības eh, galvenais mērķis. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs un tagad Grifinkungs. Kundze. Paldies, enerģijas savienība ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībā nākamajās desmit gadā, gadēs. Tas ietekmēs darba vietas, konkurētspēju, transportu, mūsu bērnu veselību un arī ikdienas dzīvi. Mums ir jāatrod līdzsvars starp ilgtspējību un konkurētspēju mūsu uh, rūpniecības nozarēs. Diemžēl uh, referents uh, runā par to, ka energoefektīvitāte nav saistoša un ka atjaunojamie resursi netiek veicināti un tam līdzīgi. E, pārvaldības loma arī ir diezgan vāji iezīmēta, bet mums, lai sasniegtu mērķus, vajadzētu tādu horizontālu caurskatām pārvaldību, uh, E, kurai būtu pamatā arī ļoti laba un spētīga tiesība akti, ir arī jāiekļauj šajā procesā Eiropas parlaments lēmumu pieņemšanai. Atcer pilsoniskā sabiedrība, vietējās pašvaldības un valdības un pilsētas. Un mums ir arī jāaizsargā savu viss neaizsargātākie patērētāji mūsu energopolitikā. Paldies! Paldies! Un tagad Vērnes kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nu, viss tik ļoti intensīvi eh, runāja par ziņojumu. Es vēlētos minēt divus eh, punktus un arī skaidrojumu. Vispirms, ziņojumā ir teikts, ka enerģijas eh, miksa noteikšana ir dalība valsts prerogatīva. Nu, protams, ka viņam ir taisnība. Uh, bet gal galā ir taču ES likumdošana par atjaunīgajām eh, enerģijām, par to, par atjaunīgu enerģiju procentu un tā tālāk. Tātad ir kaut kādi aspekti, kas tiek regulēti. Un e es likumdošana ir jāīsteno dalību valstīs, tas ir uzsvērts. Tālāk ir minēts, ka vajadzētu izmantot vietējos enerģijas avots, bet uh, Eh, šis te jēdziens eh, vietējās, vietējā enerģijas avoti eh, ir komisijas prāts savādāk. Piemēram, vai atomenerģija ir uzskatāma par mm, vietējo avotu, ja 95% no urāna rūdas, piemēram, nenāk no uh, enerģijas avotiem Eiropā. Tātad es vēlētos no komisijas puses šeit skaidrojumu par to, kas tad ir vietējās enerģijas Roilkungs. Nu, es domāju, ka mums nevajadzētu sākt diskutēt par labajām un sliktām enerģijām. Mums gal galā vajag, lai būtu samaksājumas cenas un e, lai mēs būtu mazāk atkarīgi. Un mēs regulējam un regulējam gadiem un viss tikai paliek sarežģītāks un sarežģītāks. Faktiski mēs neko jaunu neesam atklājuši. Mums ir vajadzīga lielāks energoavotu eh, daudzveidīgums, un mums ir vajadzīga funkcionējoša konkurētspēja un brīvs tirgus. Un dalība valstīm ir jāizmanto ne tikai uh, savi resursi, bet arī jāizveido attiecīgi tīkli un starpsavienojumi. Un ja mūsu tīkli tiktu savienot savā starpā, Eh, tad eh, tas viss notiktu, bet ļoti bieži ir vajadzīgi, nu, pārdesmit metri, lai savienot divu valstu tirgus, eh, bet mm, mēs nekustamies šajā virzienā. Pāris gads atpakaļ mēs runājam par to, ka tīkla izmaksas ir jāsamazina, bet galu galā mūsu regulēšana ir novedusi pie gluži pretēji rezultāta. Mēs būvējam vēl mazāk tīklu un ir vietas, kurās vispār nav nekādus starpsavienojumu, tā kā vajadzētu kaut ko reāli labu izdarīt. Paldies! Kristoforu kungs. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt jau paldies Grobočenka kungam un arī Sadaķis par iepriekšējo ziņojumu. Ah, paldies par lieliski paveikto darbu attiecībā uz uh, enerģijas savienību. Mēs atbalstām to, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt energoautonomai, bet tas nozīmē, ka pirmkārtam jau būtu jāizmanto iekšējās rezerves, vai nu tas būtu vidusjūras austrumos vai kur citur. Nu, un runājot par kodolenerģiju, mm, nav iedomājams tas, ka mēs ļaujam būvēt uh, kodola stacijas uh, bīstamos reģionos, kas ir pakļauts zemestrīču riskam, kā piemēram Turcijā. Uh, Nu, un vēl ir arī energonabadzības risks, kas jārisina. Runājot par atjaunīgajiem enerģijas avotiem, es domāju, ka vajadzētu mērķēt vēl augstāk nekā 20%. Un vajadzētu arī vairāk koncentrēties uz pētniecību un izstrādi. Visbeidzot, gribu teikt sakojošo. Vajadzētu koncentrēties ne tikai uz ziņojumiem, bet uh, rīkoties. Un tagad Eiropas komisija. Mečildes un kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Grovačika kungam, kā ziņotājiem par tiešām labu ziņojumu. Gribu uzsvērt pāris lietas. Pirmkārt, enerģijas savienība tik tiešām ir ārkārtīgi ambicioza iecere. Nu, un ļoti svarīgi ir īstenošana un pēcpasākumi, kā jau norādīja deputāti. Nu, un te man pāris lietas sakāmas. Pirmkārt, saikni ar saulriegās ziņojumu, kas ir saistīta uz, kas ir par energoefektivitātes stratēģiju, un tur ir arī uzsvērta energodrošības nozīme. Otrakārt, konkurētspēja un enerģijas cenas un izmaksas. Tik tiešām ļoti svarīgs elements. Esam veikuši pētījumu pagājušajā gadā, un mums būs jauns pētījums arī nākamā gada sākumā. Uh, kur skatīsim, eh, kādas ir atšķirības starp eh, vairumu un mazumu tirsniecību un eh, kādas ir atšķirības starp dalību valstīm un trešajām valstīm, piemēram, ASV. Ir skaidrs, ka ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, īpaši jau vairākuma tirsniecības jomā un nodokļos. Runājot par piegāžu drošību, komisija līdz gada beigām nāks klājā ar gāzes regulas pārskatīšanu un LNG glabāšanu. Nu, un tas viss ļoti labi sasaucas ar šodien dzirdēto, un vēl pirms vasaras brīvdienām komisija nāks klajā arī ar konsultāciju dokumentu, mm, kur pie, piedāvāsim iespējamo tirgus uzbūves modeļus nākotnē. Runājot par pārvaldību, es pie, piekrītu, ka uh, Energosavienības pārvaldība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, komisija arī šajā ziņā būs e, iniciatīvas, nu, un, protams, ka iekļausim gan uh, Savienības dalībvalsts, gan parlamentu diskusijās par pārvaldības jautājumiem, par to, kā visu labāk racionalizēt un nodrošināt to, kā Savienības mērķi tiek īstenot. Paldies! Thank you very much, madam, for your... Paldies, priekš... Paldies par uh, jūsu komentāru. Referentkungs, sākumā runājāt 12 minūtes, tagad jums ir 1 minūte gala secinājumiem. Nav nekāda problēma priekšādātāja kungs. Paldies par visiem komentāriem. Dialogs ir ārkārtīgi svarīgs. Svarīgi rast uh, kopīgus risinājumus. Nu, tieši tāpēc arī es esmu atvērts jūsu komentāriem, aicinu jūsu sadarbību, lai mēs varētu rast kompromisu un izveidotu enerģijas savienību. Paldies, dargais kolēģi! Paldies par jūsu ziņojumu, paldies visiem ēnu referentiem, paldies par diskusiju. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 4. jūnijas, 3. nē, 4. Tātad dienu garāks termiņš. 2015. gada 4. jūnijas 2012. pusdienlaiks. Un būtu jāņem vērā arī NV ziņojums. Droši vien, ka septembrī beigsim darbu. Balsosim septembrī. Un 15. un 17. jūlijā droši vien izskatīsim grozījumus. Tātad iesniegšanas termiņš 4. jūnijas. Un tagad nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Paldies vēlreiz par šīm diskusijām par enerģijas savienību. Kā jau tika norādīts, šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Nu, un tagad ķeramies pie balsošanas. Balsošanas saraksts. Sākumā pārbaudīsim, vai viss darbojas. Testa balsojums. Ņemam savus kartītes. Viss ir gatavi. Un jautājums man, kā vienmēr, vai jums patīk NV komiteja? Lūk, tas ir jautājums. Ok, what is the thing? Tātad beidzam balsot. Man liekas, ka rezultāts nav slikti. Vai Ivo Belits ir kopā ar mums? Lūdzu, nosūtiet viņam ēpastu, ja viņa nav klāt. Labi, esam gatavi. Zinātniskām tehnoloģiskā sadarbības starp Eiropas Savienību un Sfēru salām. Elektroniskā balsošana. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Viens par daudz. SNG too many, one. <laughs> First time in history, you are right. Okay. Pirmoreiz vēsturē jums taisnība, saka priekšsēdētājs. Pieņemts. Tālāk. Vienošanās par zinātnes un tehnoloģisko sadarbību starp uh, Eiropas Savienību un Indiju. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Everybody has voted. One SND too many. Okay. Yeah. Sorry about that. Sorry. Now it's okay. Closed. Adopted. Balsojam. Beidzam balsot pieņemts. Nākamais vienošanās par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību ar Šveici. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņem. Tālāk ir ziņojums tuvināšanās Afrikas ekonomikai ziņotājs Benedikts Javors. Pirmais kompromis grozījums. Kurš par, kurš pret? Atturas pieņemts. Kompromis grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 3 par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis 4a par pret Vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Kompromis grozījums 4a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 4b. Par. Pret. At. Arī šo vajadzētu pārbaudīt elektroniski. 4b. Kompromis grozījums 4B. Sākam, beidzam. Pieņemts. 36. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 5. kompromis grozījums par. Pret. Atturas Pārbaudīsim. Elektroniskais balsājums. Kompromiss grozījums 5. Beidzam balsojumu. Pieņemts. 35. grozījums pār. Pret. Atturis. Noraidīts. 45. grozījums pār. Pret. Atturis Pārbaudīsim. Grozījums numur 45. Balsām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Mūsisks grozījums no referenta. Paldies priekšādātāji.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 pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 7 par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. 9, kompromiss grozījums 9 par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, pārbaudīsim. Kompromiss 10. 10. kompromiss. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. pār pret atturas pārbaudīsim. Tā būs labāk. 57. Beidzam balsot. Viens SND par daudz. Noraidīts. 11. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts, 67 pār, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 12 pār, pret, atturas pieņemts, 13. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 78 par, pret, atturas, noraidīts, 83 par, pret, atturas, pieņemts, 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts, 93. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. 93. elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Piesaies kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 104. par, pret, atturas, pieņemts. 105. par, pret, Šoreiz vajadzētu pārbaudīt 105. Balsām elektroniski. Beidzam balsāt. Noraidīts. 17. kompromiss par, pret atturas pieņemts un uh, elektroniski balsojam, uh, vēl balsojams, sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Labi rezultāti. Apstiprinām ziņojums, apsveicam referentu. Kolēģi, esam beiguši balsošanu un varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Un droši vien nekavējoties. Nu, viss noteikti tieši laikā. Draugi, ja kāds vēlas doties prom, nu, žēl, ka jūs mūs pamatat, bet tad lūdzu klusiņām, bez nekādām skaļām diskusijām. Neviens manī neklausās, saka priekšādētājs. Hello. <laughs> que esperar. Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi, tagad mēs uh, beigsim visas diskusijas. Kolēģis pamanis man nu labi. Aicināšu visus ievērot klusumu. Mums tiešām žēl, ka jums jādodas prom, bet, nu, klusiņām lūdzu. Un eh, sāksim devīto punktu. Dzīvās ekonomikas eh, pētniecības un inovāciju potenciāla apzināšana, lai radītu Mm, darba vietas un izaugsmi. Lūk, tas ir ziņojums, eh, kas rēģē uz eh, komisijas eh, paziņojumu par inovācijām un zilo ekonomiku. 223 grozījumi iesniegti ziņojuma projektā, un komiteja saņems arī atzinumus no nodarbinātības un zivsainiecības komitejām. Viņi mums atsūtīs savus atzinumus. Kopumā mums ir aptuveni 45 minūtes diskusijām. Lūk, tā kā sāksim ar mūsu ziņotāju Žau Ferēra no Gulē. Kolēģi, ja drīkst eh, jūs lūgt, eh, teikt eh, jūs ievadvārdus. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Começar por uh, agradecer a todos aqueles. Paldies, priekšsēdētāji man ir eh, jāpasakās eh, visiem, kas iesniedz grozījums, kas noteikti varēs uzlabot eh, ziņojumu, un priekšsēdētājs jau sacīja, ka esam saņēmuši ļoti daudz pāri par diviem simtiem grozījumu par visdažādākajām tēmām bet gal galā tas veido labu pamatu tālākam darbam, Uh, lai varētu veidot noteikts kompromis uh, priekšlikumus un pirmā uh, ēnu referents sanāksme jau demonstrēja, ka mēs varam ļoti labi un veiksmīgi sadarboties. Es vēlētos varbūt uz, um, ieskicēt vai pasvītrot atsevišķas tēmas, kas ir īpaši svarīgas un uz kurām uh, arī koncentrējas un uz kurām ir vērsts vairums grozījumu, kas mums ir absolūti svarīgas uh, un kas ir arī liederīgas. Un tāpēc būtu arī liederīgi dzirdēt, mm, kāds ir kolēģu viedoklis un uh, kāds ir komisijas viedoklis par uh, šo grozījumu virzību. Un vai būtu nepieciešama Eiropas aģentūra, kuras, eh, kur tiktu um, apkopotas eh, visas tās funkcijas un darbības virzieni, kas ir saistīti ar mm, zilo ekonomiku. Nu, šeit būtu panākams noteikts kompromiss. Nu, var jau būt, ka nevajadzētu veidot pavisam jaunu aģentūru no nulles, varbūt varētu paplašināt uh, kompetences kādai jau esošai aģentūrai, varbūt apvienot eh, vairāku aģentūru uh, pilnvaras. Nu, es domāju, ka šobrīd ir pienācis brīdis, kad ir jādod atbilstoši impulsi, lai attīstītos zilā ekonomika, un šāda aģentūra varētu uh, to nodrošināt. Protams, kā arī dalībvalstīm ir jāiesaistās un jādod savs pienesums eh, šajā jomā. Protams, ir jānodala ES eh, un dalībvalstu kompetences un ir ļoti svarīgi, lai eh, dalībvalstis iesaistītos šajā darbā pēc iespējas pilnīgāk lai varētu izmantot zilās ekonomikas izaugsmas priekšrocības. Mēs esam apkopojuši dažādus grozījumus, piemēram, pār eh, izrakteņu, liederīgo, par derīgo izrakteņu izmantošanu un ieguvi jūrā. Bet eh, te ir diezgan grūti rast eh, kompromisus, jo grozījumi uh, iet diametrāli pres, pretējos virzienos. Uh, Daži uzskata, ka tie vispār eh, neiekļaujas eh, zilās ekonomikas eh, ietvaros, savukārt citi uzskata, ka bez tiem zilā ekonomika nav iedomājama, savukārt ir arī kaut kāds tāds vidējais viedoklis vai starpviedoklis, kas uzskata, ka izmantojot noteiktus piesardzības pasākums, nodrošinot konkrētus standarts un prasības, vīdas aizsardzības prasīt šos visus re resursus varētu izmantot. Tālāk ir jautājums, kas ir saistīts ar CO2 uh, piesaisti un noglabāšanu. Nu, arī šeit ir diametrāli pretēji viedokļi. Un arī šeit būtu interesanti uzklausīt eh, kolēģis, īpaši tos, kas ir iesnieguši grozījumus. Tālāk. Eh, vajadzētu pārliecināties, par to, ka zilajā ekonomikā uh, tiek izskatītas jomas, uh, kas ir mazāk strīdīgas. Uh, jādefinē tās jomas, kas ir uh, regulējums Eiropas Savienības uh, līmenī bet jāsaka, šeit ir jāņem vērā arī tas, ka dalību valstu prioritātes um, attiecībā uz zilo ekonomiku ir ļoti atšķirīgas. Ir atšķirīgi arī. Uh, atšķirīgs arī iespēja šos mērķus sasniegt un uh, atšķirīgs viedoklis uh, par to, kā izmantot jūras labumus, un ir arī tradicionāli liels atšķirības, kāda ir vispār pieeja uh, zilajai ekonomikai, tāpēc vajadzētu respektēt šīs te dalībvalstu atšķirības. Un tas arī būtu viss. Lielas paldies tagad ēnu referenti un EPP grupas vārdā Perakī kundze. Paldies, es pavisam īsi izteikšos. Jāsaka, ka daudzi uh, grozījumi pārklājas, un es Eh, esmu pārliecināta, ka par daudzām lietām mēs varēsim vienoties un rast kopsaucējus. Mums bija ēnu referenta tikšanās šīs nedēļas sākumā, un tur mēs definējām uh, tēmas, pie kurām būtu jāstrādā. Vispirms jautājums par jaunas aģentūras veidošanu. Mēs būtu pret uh, šādu priekšlikumu. Mm bet mēs varētu piekrist eh, pieejai, ka uh, varētu esošās aģentūras uzņemties šīs aktivitātes un uh, darboties kopā, ja tas varētu nākt par labu zilās ekonomikas nozarei. Un mēs esam pret uh, finansējumu iekļaušanu pašreizējā finan, daudzgad finanšu schēmā Bet eh, jūs zināt, ka eh, apvāršņa ietvaros, apvāršņa 2020 ietvaros ir pieejamas finansējums, un to var novirzīt arī zilās ekonomikas pasākumiem. Kas attiecas uz finansēšanu, mums strateģiski jāplāno zilās izaugsmas sektora izaugsme, koncentrējoties uz vairākām precīzi mērķētām prioritātēm vai mērķiem, īpaši ņemot vērā ierobežotos resursus Taču mēs nedomājam, ka mēs e, gatavojamies e, izstrādāt stratēģiju, kad e, viens izmērs dar visiem, bet dalībvalstīm katrai vajadzētu definēt savus prioritātus un mērķus, lai varētu uh, Eh, pēc iespējas eh, veiksmīgāk izmantot saņemto finansējumu, jo zilā ekonomika pagaidām nav pilnvērtīga stratēģija, tas ir tikai komisijas paziņojums, tā kā veidosim to par stratēģiju. Es gaidu nepacietību darbu pie kompromisu grozījumiem un pie vissvarīgākiem eh, jautājumiem, bet es redzu iespējas panākt kopsaucējus Un pavisam īsts komentārs eh, par oglekļa uztveršanu un eh, noglabāšanu. Mēs esam pret papildus līdzekļu piešķiršanu eh, šai problēmai. Liels paldies! Un sociālistu un demokrātu vārdu dalīkundze. Paldies! Sākšu ar pateicību referentam par darbu. Pirmajā tikšanās reizē mums bija ļoti atklātas diskusijas par to, uh, Eh, par kādiem jautājumiem mēs varam vienoties un eh, kuri jautājumi būs tādi, par kuriem vienošanās būs sarežģītāk. Ko es vēlētu teikt? Es uzskatu, ka dokuments ir ļoti svarīgs, kas dod mums iespēju eh, patiešām izmantot un izpētīt iespējas, kādas ir zilās ekonomikas attīstībai Eiropā. Dažas lietas, ko es gribēju minēt. Uh, Mums, manuprāt, lai nodrošinātu zilās ekonomikas ilgspējīgu attīstību, būtu jārada jūras un jūrlietu rīcības plāns, kas būtu saskaņots un ilgspējīgs. Un šeit es vēlētos nedaudz eh, tālāk eh, pakomentēt. Piemēram, Es jau minēju savu viedokli pār jūrlietu aģentūras veidošanu, es to minēju vēnu referentu sanāksmē, bet te nav runa par uh, jaunas aģentūras veidošanu, bet gan visu to aģentūru pūliņu apvienošanu, kuras strādā šajā virzienā, saglabājot ES uh, kompetenci, no otras puses uh, kont Mm, tātad saskaņojot eh, rīcības, eh, ievērojot dažādu dalībvalstu intereses, lai nebūtu tā, ka labā roka nezin, ko dara kreisā, un mēs, protams, vienosimies principā, mm, un nevajadzētu tagad diskutēt par to, kur un mm, kā tiks izvietot šī aģentūra, bet es gribētu, lai uh, komiteja principā piekristu tam, ka a, mēs apvienot zem viena jumta visas tās organizācijas, kas var a, izstrādāt politikas saistībā ar zilo ekonomiku. Mēs šeit runājam arī par finansēšanas jautājumiem. Mūsuprāt, gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai ir jāizdala finansējums, lai nodrošinātu pēcticību un paredzamību ilgtermiņā. Uh, taču mums ir svarīgi, lai mēs neapdraudētu jau esošo programmu finansēšanu. Tāpat laikā ir jānodrošina, lai finansējums netiktu izšķērdēts veltīgi un projekti nepārklātos, jo galu, galā mēs varam nonākt pie tā, ka mēs vienkārši panāksim dubultošanos un izšķērdēsim līdzekļus neliederīgi. Vēl kāds jautājums eh, ko gribēju minēt, esmu apmierināta, ka mēs gatavojamies veidot individuālu pieju, ievērot dalību valstu interesi, ņemot vērā uh, to, ka jūras un okeāni, kur piekrastēs atrodas dalību valsts, ir ļoti atšķirīgi. Runājot par uh, resursu izmantošanu un to, kā tie ietekmē cilvēku darbību. Paldies! Un tālāk Grabāčeka kungs CCR grupas vārdā. Paldies! Es vēlētos pateikties uh, referentam par uh, lieliski paveikto darbu. Referents ir jau pazīstams ar savu uh, apņēmību sniegt savu ieguldījumu svarīgi jautājumu risināšanā mazo zivsaimniecību aizsargāšanā, jūras resursu aizsargāšanā. Jautājumi, kurus viņš ir minējis, ir īpaši eh, svarīgi, ņemot vērā eh, nākotnes stratēģiju. Viņš uzsver to, ka trūkst vienotas politikas par eh, jūru pārvaldību Un tieši tādēļ eh, mums ir nepieciešams strādāt pie daudziem aspektiem, ieskaitot pie kuģu būvas nozares atjaunošanas Eiropas Savienībā. Vēl kāds svarīgs aspekts ir eh, jūras transports, kas arī spēlē svarīgu lomu kopējā uh, transporta politikā un uh, netiek pietiekami izmantots. Uh, tālāk pētniecība, uh, kas ir saistīta ar uh, jūru, ar uh, jūras un okeāna gultnes izpēti. Tas ļaus mums mm, iegūt lielāku uh, neatkarību uh, no mūsu piegādātājiem, no energoresursu piegādātājiem. Bet paldies par ziņojumu, jebkurā gadījumā liels paldies! Un tālāk došu vārdu FTD e uh, vārdā izteikties tam Burāno kungam. Paldies! Ziņojums, protams, ir labs sākuma punkts. Mums vajadzētu izvairīties no, uh, ekstens, no intensīvas jūras resursu izmantošanas. Tas nenāks par labu videi. Mums ir efektīvi jāizmanto resursi, jāsaglabā dabas vērtības un jāpievēršas aprites ekonomikai. Nedrīkst aizmirst par cīņu pret klimatu pārmaiņām grozījumos mēs eh, izējam no pieejas, kā būtu jāsamazina fosilo degvielu eh, ieguvi no eh, jūras. Tas nerada pārāk daudz darba vietu un tas īstenībā arī apdraud ekosistēmu un var uh, nākt par sliktu nākotnes paudzēm, attiecas uz dažādām eh, minerālu iegūstu aktivitātēm jūrā. Tur arī ir jādomā par eh, prasībām, par standartu ievērošanu, jādomā par nākotnes vajadzībām, nākušo pauģu vajadzībām un jābūt pietiekoši piesardzīgiem, lai sargātu ekosistēmas. Nu, un cerams, ka par šiem punktiem mēs varēsim vienoties. Rubikungs nākamais. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs varētu iet nedaudz tālāk, kas attiec uz jūras dibena bagātību izmantošanu. Ir svarīgi, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam. Un Tādēļ ir pasūtīts eh, pētījums eh, par jūras dzīļu eh, izpēti, ņemot vērā sociālo un ekonomisko ietekmi un cenšoties saņemt zinātnisks norādes par to, kādas pieejas būtu jāizvēlas attīstot zilo ekonomiku. Un būtu labi, ja uh, referents un uh, referenti ņemtu vērā šo pētījumu, jo mums visiem ir svarīgi, lai mēs ņemtu vērā zinātnieku ieteikumu šajā jomā. Paldies! Uh, thank you very much. Uh. Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā komisijas vārdā dod vārdu Beica kungam, kurš pārstāv jūrlietu eh, ģenerāldirektorātu. Lielas paldies priekšsādātāji! Sava ģenerāldirektorāts vārdā, kā arī kolēģi vārdā no pētniecības eh, direktorāta. Saku lielu paldies par eh, jūsu komentāriem, par veikto darbu. Mēs ļoti labprāt eh, tiešām saņemam jūsu komentārus par šo dokumentu, kas skar inovācijas. Svarīgi jautājumi šeit ir aktualizēti. Nu, mm, atzinums šobrīd, atzinuma izstrāde ir procesā, tāpēc nu, nav tāda gala viedokļa. Es nevaru pateikt, ka mums patīk eh, jūsu skatījums uz lietām vienā vai otrā jautājumā. Jau pagājušajā gadā tika publiskots eh, dokuments, lai eh, pievērstu uzmanību uz inovāciju nozīmi zilajā, ja jūrasnozara ekonomikā. Par to runājam arī biznesa un zinātnes fórumā, un šis fórums, kā reiz šodien Grieķijā arī tiek mm, uzsākts paralēli vēl daudzām citām darbībām. Konkrētāk par, piemēram, ideja, ka izveidojam aģentūru, kas strādā ar visiem zilās ekonomikas aspektiem, mm, uzklausās, protams, interesanti. Uh, bet mums nav tādas gala nostājas vēl šeit. Vairāki grozījumi, piedāvātie grozījumi eh, runā arī par jūras eh, minerāliem. Tas ir eh, tik, tas tika identificēts 12. gadā komisijas paziņojumā par izaugsmas iespējām jūras nozarē. Tur bija runa par to, ka Eiropas operatori nav jāizstum no šīs jomas, jo šī joma attīstās dažādās pasaules valsts pusēs. Un tad mēs runājām arī par iespējām pilotdarbībām. Par ieguvēm jūras dzīvēs, arī šeit mēs plānojam konsultācijas tuvākajā nākotnē. Mm, tā, nu kas nu vēl te bija? par oglekļu uztveru un glabāšanu. Tā nav mūsu kompetences joma, varbūt man kolēģi no pētniecības ģenerāla direktorāta var kaut ko šeit piebilst. Bet es zinu, ka tam ir bijis zināms atbalsts pagātnē. Bet arī šobrīd. Viens no runātājiem minēja to, ka ir vairāki grozījumi, kas savā starpā pārklājas. Nu, jā, piekrīt. Viens no iesniegtajiem grozījumiem, uz kuru vēlos vērst jūsu uzmanību, e, runā par kaut ko, kas šobrīd nav paredzēts ES tiesību aktos, un te ir runa par akvakultūru. Tas ir 178. grozījums, 16. punkts. Un te ir aicinājums sniegt atbalstu pārējai no konvencionālās akvakultūras uz bioloģisko akvakultūru un slēgtās aprits akvakultūras sistēmām. Nu, šī brīža tiesība akti, kas balstās 2009. gadā, e, šī te recirkulācijas sistēma nav atļauta, jo tas jau būs ļoti tuvi rūpnieciskai ražošanai. Un šobrīd arī pētniecības projekts, kas analizē šos te aspektus. Un 2009. gadā mēs jau runājam par to, ka mēs vēlreiz skatīsim pēc kāda laika šo jautājumu, bet, nu, tad, bet jā, gribu vēlreiz uzsvērt, ka uz šo brīdi šāda bioloģiskā akvakultūra Eiropas Savienības tiesība aktos nav paredzēta. Man liekas, ar to es arī beigšu. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pirms es došu atkal vārdu referentam, ļaujiet man jūs informēt, kolēģi, ka pēc 15 minūtēm aptuveni Ettingera kungs uh, ieradīsies, tad pēc 10-15 minūtēm. Un kā jūs redzat, šī tā sanāksmes zāle ir neticami tukša. Un jau sākumā dienas eh, darba kārtībā šis punkts e, tika iekļauts, ka mums mēs diskutēsim par e, ceļvēdi attiecībā uz vienoto digitālo tirgu. Un tad mēs diskutēsim un runāsim par šo jautājumu kopā ar komisāru Ettingeru. Tāpēc aicinu jūs visus, lūdzu, varbūt piezvaniet saviem kolēģiem un aiciniet, lai viņi ierodās sanāksmes zālē pēc e, nevēlākā desmit minūtēm. Uh, Es tiešām sirsnīgi aicinu jūs sazināties telefoniski ar kolēģiem, jo, nu, nu zāle tāda skumja izskatās. Domāju, ka komisāram būs, eh, un arī mums visiem, būs liela mm, vilšanās. Tad vēlreiz lūdzu jūs sazināties telefoniski ar saviem kolēģiem un aiciniet viņus atgriezties sanāksmes zālē. Un tagad dodu vārdu referentam. 15 minūtes jums būs. Bet Grobarčak kungs, varbūt jūs kaut ko gribat piebilst vēl par eh, kaut ko mazliet par enerģētikas savienību? Nu, galu galā vārds referentam. Jā, paldies. Nu, eh, protams, būtu jau labi, ja viss nonāk pie pozitīva rezultāta, kā tas tagad izskatās. Un paldies par kolēģu pozitīvā attieksmu un priekšlikumiem. Mēs, protams, turpināsim tālāk strādāt pie kompromisa grozījuma izstrādes un esmu pārliecināts, ka mēs radīsim kompromisus lielākajā daļā jautājumu. ka mēs spēsim atrisināt šīs ļoti dažādās problēmas, kas mums ir. Tur gan būs jāpastrādā, ņemot vērā arī to, ko tikko sacīja komisija. Un tad ziņojumā ir vēl kāds ļoti svarīgs punkts, tas ir pirmais punkts. Un mūsuprāt, tieši par to mums ir vislielākā vienprātība un par šo punktu arī nav iesniegts pārāk daudz grozījumu. Tas burtiski uh, liecina par to, ka komisijas iniciatīva uh, attiecībā uz zilās ekonomiskas uh, eh, stratēģijas izstrādi ir ļoti uh, saulēcīga. Un uh, pienesums, ko mēs varam uh, dot no savas puses, uh, pētījumi šajā jomā, eh, jaunākās zinātniskās atziņas, kas ir jāņem vērā eh, darba vietas, ko var radīt šī sektora attīstība. Tātad eh, tā ir tā joma, uz kuru ir jākoncentrējas, uz biotehnoloģiju attīstību un dažādu citu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu Bet galvenais ir tas, ka komisijai tas viss ir jāsavēl kopā, ka tas ir um, kaut kā jākoordinē. Un ir skaidrs, ka ir liels potenciāls jauno darba vietu radīšanā, radīšanā parādās jaunas nozares, Uh, bet arī tradicionālie uh, sektori, tradicionālās nozares, kā zivsaimniecība, akvakultūra un tā tālāk arī tās nevar, nedrīkst aizmirst, izstrādājot jaunu attīstības koncepciju. Lielas paldies, kolēģi! Paldies par jūsu atzinumu! Jautājums par zilo jeb jūras nozara ekonomiku mums visiem ir ārkārtīgi svarīgs. Balsojums par eh, šo atzinumu būs 16. jūnijā. Tātad, kā jau es teicu, mums kopumā ir 223 grozījumi iesniegti. Nu, un jādomā, ka pēc četrām nedēļām mēs būsim gatavi balsot e, par šo atzinumu mūsu komitejā. Bet nākamais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar komisāru Ginteru Ettingeru. Tātad ceļa karti virzībā uz vienoto digitālo tirgu.

Kolīgs, ladies and gentlemen, let us start. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Liels paldies, komisāra kungs, ka jūs esat atnākuši uz mūsu kominē, komiteju. Pēdējos piecos gados jūs eh, jau vairāk kārt esat viesojies eh, Eiropas parlamentā un arī pēdējā laikā mūsu itra komitejā. Nu, viss ir savā starpā saistīts, jāsaka. Iepriek skaidrs, ka vienotajā iekšējā tirgu mums ir vajadzīgs arī vienots digitālais tirgus. Un ceļa karte ceļā uz vienoto digitālo tirgu. Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar jums, komisāra kungs, jūs, kas esat atbildīgs par digitālo ekonomiku un sabiedrību Eiropas komisijā. Ceļakartas šis vārds arī ir ļoti svarīgs mums, tātad ne tikai kā tāda vispārīga ideja par vienoto tirgu, bet tieši ceļakārta, kā virzīties uz to. Tas ir liels solis uz priekšu, lai panāktu vienotās digitālās savienības izveidi un veicinātu arī digitālās ekonomikas izaugsmi. Mēs, protams, vēlamies zināt visu par Eiropas komisijas iniciatīvām un plānotajām darbībām otrajā un trešajā pīlārā, jo īpaši šajā e, stratēģijā, jo tur ir runa par starp kompetencēm. Kā mēs zinām, ir trīs e, galvenie pīlāri. Pirmais no tiem paziņojumā ir e, attiecās uz vairākām EP komitejām, jo īpaši varbūt INCO, bet otrais un trešais pīlārs ir pilnīgi noteikti ļoti svarīgs mūsu kompetences skatījumā. Tāpēc mūs ārkārtīgi interesē visi iespējamā informācija par šo ceļa karti virzībā uz vienoto digitālo tirgu. Vārds jums, komisārkungs. Paldies, Buzek kungs, cienējamie kolēģi. Um, paldies par iespēju apspriest ar jums šo jautājumu un iepazīstināt jūs ar uh, komisijas izstrādāto pakotni, ar uh, kuru uh, ir saistīta virkne dažādu pasākumu, kas būs jārealizē parlamentam kopā ar komisiju. Mēs eiropeizēsim digitālo politiku un uh, parlamentam un padomē tas ir ļoti svarīgi. Un mums ir jāveido jauna darba kultūra šajā jomā. Šis sektors attīstās tik daudz ātrāk kā jebkurš cits sektors, attīstās tehnoloģijas. Un vispirms ir jānodrošina tas, ka mēs eh, reaģējam ātrāk, mēs esam pārāk lēni. Mūsu darba kultūra ar zaļajām grāmatām, pēc tam baltajām grāmatām, pēc tam atzinumiem, pēc tam priekšlikumiem, priekšlikumu izstrādēm, eh, debatēm un tā tālāk un tā tālāk. Un tad eh, parlaments izstrādā ziņojums, un tad blokāde uz gadu, un uh, mandāta nesaņemšanu no, parlamē, no padomas un tā tālāk. Un, ja mēs paskatāmies, kas notiek ar direktīvām šajā jomā, eh, mums, ja pat tiek pieņemta direktīva, tad eh, pēc tam iestrādāšana nacionālā likumdošanā prasa vēl laiku kopā paiet desmit gadi. Nu nevar šajā jomā gaidīt septiņus līdz desmit gadus. Mēs kļūstam smieklīgi ar šādu te darba ritmu, kāds mums ir Eiropā. Nu, pieņemsim, e, mēs nobarojam e, attiecīgi gaļas cūku, tad tai ir paredzēts noteikts laiks, ka tas ir jāizdara, un mēs to nevaram darīt septiņus gadus. Neviens viņu nevarēs sagremot. Tāpēc ir jāpātrina šis eh, process. Un mēs eh, digitālās revolūcijas laikmetā vienkārši zaudējam laiku. Un mēs esam nogulējuši digitālo revolūciju. Tāpēc mūsu ambīcijām ir jābūt eh, tādām, ka mēs vēlamies mm, strādāt straujāk un atgriezties tātad pasaules avangardā, gan investējot eh, infrastruktūrā, eh, un arī eh, straujāk, operatīvāk strādājot pie tiesību aktu izstrādes. Tā ir viena no svarīgākajām tēmām un viens no lielākiem izaicinājumiem Eiropas demokrātiskajām institūcijām. Kas ir svarīgākie punkti mūsu stratēģijā? Tātad šī te digitālās politikas eiropeizācija, Pirmkārt, eh, izveidot kopējo tirgu eh, digitālajā jomā. Nu, mums ir dažādas eh, savienības, kopējais tirgus un valūtas savienība un visādas citas savienība, bet mums ir svarīgi gan, lai ražotāji, pakalpojums sniedzēji un pilsoņi un uzņēmu gūtu uh, labumu no tā viss. Tas saistīts ar ļoti plašu jomu, sākot ar autobūvu un beidzot ar pārtiks produktu ražošanu. Bet ir kāds svarīgs punkts e, šajā, kas ir padara šo tirgu īpaši svarīgu. Piemēram, kad jūs būvējat automašīnu, ir ļoti e, lielas izstrādes izmaksas un arī e, ražošanas izmaksas. Kad jūs ražojat pārtiku, jums maksā licences, arī izstrādes izmaksas un arī ražošanas izmaksas, bet kas attiecas uz aplikācijām, piemēram, e, tur ir e, augstas izstrādes izmaksas, bet tad, kad e, aplikācija ir gatava, tad jums var būt miljoniem klientu, vai, vai simts klientu, tur jau vairs, teiksim, šī te izplatīšanas un izmantošanas izmaksas uh, vairs nespēlē lomu. Tātad izstrādes izmaksas ir, instalēšanas izmaksas ir augstas. Tātad, bet eh, ražošanas izmaksas ir iespējams samazināt, un digitā, digitālai pakalpojumi um, nedrīkstētu uh, būt sadrumstaloti par 28 uh, dažādiem digitāliem tirgiem. Gal galā ir globālais tirgus. Un tāpēc iekšējā tirgus, kopējā tirgus veidošana ir pirmais solis, lai mums būtu lielāka konkurētspēja un suverenitāte, lai mēs varētu konkurēt ar Dienvidkoreju, ASV, Japānu un tā tālāk. Un tas attiecas uz infrastruktūras uh, mm, izveidi. Jebkuram tirgum ir vajadzīga attiecīga uh, transporta uh, kapacitāte. Mums ir jābūvē, piemēram, ceļi, uh, jāveido gaisa satiksmes ceļi, ūdens satiksmes ceļi, autoceļi un tā tālāk. Mums ir jāveido arī uh, digitālās maģistrālas lai mēs varētu nodrošināt šo te konkurētspēju, attīstību un tā tālāk. Un šī te digitālā infrastruktūra nav labi izveidota. Ir jāizstrādā perfekts scenārijs tam, piemēram, lai zinātu, cik un kādas automašīnas braukās pa Eiropas ceļiem 2030. gadā, kādas kravas tiks pārvadātas dzelzceļam, gaisa satiksmē un tā tālāk. Mēs ļoti precīzi zinām šo te attīstības scenāriju. Mēs izmantojam eh, datus eh, par eh, pieprasījumu un tā tālāk, bet nepieciešamība pēc datu pārraides burtiski eksplodēs tuvākajos gados. runājot par tiešo komunikāciju starp dažādām iekārtām, mašīnām, būs automatizētā uh, automobīļu vadība, viedie ceļi, uh, bet tas viss prasīs eh, datu pārraides apjomu pieaugumu. Un no 3 megabaitiem sekundē būs nepieciešams pārraidīt simtus uh, un pat tūkstošus megabaitus sekundē. Tātad ātrums un kapacitāte uh, pieaugs. Mums būs nepieciešams digitālajos eh, tīklos, eh, optiskajos eh, šķiedras, optiskā šķiedras kabeļos investēt miljardiem eiro, lai mēs varētu izmantot visu to, ko piedāvā digitālās sfēras attīstība. Nu, piemēram, jūs gribētu paņemt mašīnu no, braukt ar auto no Briseles uz Lik Luksemburgu vai pēc tam braukt caur Minskeni uz Zalzburgu un tā tālāk. Eh, jums varētu aiz, piedomājieties, ka jūs varētu braukt ar aizsietām acīm un vēl runāties par telefonu. Bet, jā, eh, zinātnieki saka, ka tas neaizņems nemaz tik ilgi laika. Un uh, ir ļoti, uh, jums vajadzēs, protams, šķērsot arī robežas uh, nacionālās, uh, jums nebūs jāmaksā nodokļi, nebūs pasu kontrolas, nebūs preču kontrolas, uh, nekā, nebūs jāmaina valūta, nebūs jāmaina ceļu, uh, maksas ceļu maksas un tā tālāk. Tātad jūs varēsiet no dalībvalsts A uz dalību valsti B aizbraukt. Uh, Un eh, ar labu komunikāciju eh, tieši tādi paši savienojumi varētu tikt nodrošināti arī ar Āfriku. Un iedomājieties, eh, ka mums būs vajadzīgas jau nevis trešā vai ceturtā, bet piektā un sestā paudze. Un tas viss attieksies ne tikai uz digitālo maģistrāļu izbūvi, bet arī uz viedu autoceļu, dzelzceļu un tā tālāk. Uh, Un tas viss ir saistīts arī ar Junkera investīciju, strateģisko investīciju plānu, kurā ir paredzēts līdzfinansējums platjoslas digitālo līniju izbūvē, lai izveidot šo kopējo Eiropas digitālo struktūru. Uh, mūsu pamat direktīvas svarīgākā direktīva ir datu uh, drošības direktīva. Uh, un atklājot kiberdrošības konferenci, es teicu, ka mūsu industrija varēs darboties tikai tad, kad pilsoņi uzticēsies digitālajai infrastruktūrai un mākoņdatošanai. datošanai un industriālās piegošana nākotnē vairs nenotiks, mēs būsim nodroši, mēs to nodro, būsim nodrošinājuši. Mm, par rūpnieciskos noslēpums vairs neviens negribēs zakt, eh, tiks zakti eh, dati. Nu, tas varbūt nebūs tik drīz, gan jau rīt un parīt vēl zakstos industriālos noslēpumus bet eh, mums ir eh, tas jāierobežo. Un tāpēc eh, es gribētu jūs lūgt arī palīdzēt, turpināt, izstrādāt, strādāt pie šīs direktīvas. Mums ir nepieciešama Eiropas datu drošības kultūra. Mums ir nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Un man liekas, ka nevienā citā kontinentā tik nopietni neatiecas pret datu drošību, kā tas ir Eiropā. Bet eh, ir pienācis laiks pieņemt attiecīgos lēmumus. Mums ir jāveic attiecīgas reformas, eh, ja mēs runājam par eh, telekomunikāciju jomu, par attiecīgo tiesību aktu pārskatīšanu. Nākošajā gadā mums būs jauni priekšlikumi par jaunas telekomunikāciju industrijas izveidi Eiropā, par investīcijām šajā jomā. Ir pienācis laiks runāt ne tikai par roaming, par spektru, par tīklu neutralitāti Ir jārunā arī par frekvenču koordinēšanu un ir jābeidz nacionālās izsoli, frekvenču izsoles, ir jāpāriet uz Eiropas līmeņa frekvenču sadali un izmantošanu. Attiecībā uz viesabinēšanu eh, daudzi uzskatīja, ka Mm, tā ir pagātne, mums būtu jārunā par kaut kādu pārejas laiku, divus, trīs gadus, eh, lai mēs izveidotu vienotu, eh, teiksim, maksājumu eh, telpu Eiropā. Nu, atcerieties, ka kādreiz bija nacionālās maksas un pēc tam vēl kaut kādas tur eksporta maksas, bet mums ir vajadzīgs Vienots Eiropas maksājums mūsdienās, ja mums reiz ir vienotais tirgus, kas attiecas uz tīklu eh, neutralitāti. Šeit ir jānovērš visa, jebkura diskriminācija. Bet jautājums ir par to, kas mums ir nepieciešams, kas ir vissvarīgākais. Eh, satiksme, drošība, Un ko mums saka rūpniecība un zinātne? Ir jābūt, jā, ir jānodrošina, eh, lai visi pilsoņi gūtu labumu no tīkla neutralitātes nodrošināšanas. Un man ir ārkārtīgi svarīgi, lai infrastruktūra un uh, attiecīgais um, mūsdienīgais regulējums būs patiešām mūsdienīgs, jo Eiropas uh, budžetā mēs esam paredzējuši finansējumu kopā ar MBU un uh, ar industriju um, dažādiem novatoriskiem eh, projektiem, par bīta datiem, par mākoņu datošanu, par nākotnes industrijas eh, projektiem, par visu to, ko mēs varam aktivizēt eh, Eiropas zinātniskajā telpā, nodrošinot vienādas spēles noteikumus. nodrošinot vienotu tiesisko regulējumu Eiropā. Runājot par audio, audiovizuālajiem eh, mēdījiem, eh, šodien mums, mēs runājam par OEF, par eh, BBC, par Francijas televīziju vai TDF. Televīzija nāk lējā ar piedāvājumu un kopā ar eh, dažādiem eh, dienestiem, eh, pakalpojums niedzējiem, piemēram, ar Amazon. Šīs te pakalpojumi tiek apvienoti, bet ir jāraugās, kā tiek ievērots patērētāja tiesības un attiecīgi pakalpojumu standarti. Ir arī uh, audiovizuālās platformas, par kur, kurām nevajadzētu pārmērīgu regulējumu, kur vajadzētu ļaut darboties brīvai eh, konferencei. Audiovizuālo mēdī pakalpojumu direktīvā ir eh, tātad noteikti pienākumi eh, un tiesības pakalpojumu sniedzējiem Eiropā bet tas attiecas, piemēram, arī uz tiem, kas piedāvā šos pakalpojumus Eiropā, nu, teiksim, kaut vai no Rietumu Kalifornijas. Es mīlu Ameriku. Viņi vēlas izmantot digitālās iespējas, lai nonāktu pie konkrētiem mērķiem. Paskatieties, piemēram, uz Google un Apple, piemēram, Amazonas grāmatu tirzniecība pasaules līmenī, PayPal eh, maksājumu sistēma. Tur ir dati, un tas, kura rīcībā ir dati, eh, tā eh, rokās ir vāra. Un uh, Šodien jūs, protams, varat pāris stundu laikā nokļūt no. Autofahrer sind. ir iespējas noteikt um, apdrošināšanas uh, maksu saskaņā ar jūsu reitingu, ko automātiski kādreiz nākotnē reģistrēs īpaši interneta reģistrātors, kas noteiks, vai jūs esat bīstams braucējs. Apdrošināšanas kompānijas, bankas, visās jomās ir atkarīgas no um, digitālajiem aspektiem, lai arī e, kurā jomā notiktu digitālā revolūcija. Un mums ir jāpanāk lielāka suverenitāte, veidojot šo vienoto tirgu. Un e, ja mēs kopā kreatīvi izmantosim datus mūsu ekonomikā, e, gan klientu apkalpošanā, procesu optimē, optimizēšanā, kvalitātes paaugstināšanā, nu, Es jau minēju, kā piemēram autobūvi, ķīmiskajā e, ražošanā e, paralēli attīstās arī, teiksim, digitālā sektora izmantošana banku sektorā un tā tālāk. Bet digitālā savienība um, ir jābalsta uz gudru stratēģiju, kas noteikti palīdzēs uh, palielināt darba vietu, skaitu, ir nepieciešama industriālā kompetence. Un kā likumdevējs mums ir jābūt kā uh, starpniekam, ir jānodrošina attiecīgu projektu uh, finansēšana, bet mums ir jāpanāk arī process, kas demokrātiskajā Eiropā varētu nodrošināt straujāku likumdošanu. Paldies, komisārkungs! And... Liels paldies par šo te eh, ievadu, par eh, problēmām eh, un dažādiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar vienoto digitālo tirgu. Un no tiesas savu pilsoņu, vā, pārstāvot savus pilsoņus, arī mēs esam atbildīgi par labiem rezultātiem. Bet tagad EPP grupas vārdā došu vārdu Delka Stiljo kundzei. Lielas paldies priekšsādātāji! Paldies arī jums, komisāra kungs, ka vēlreiz esat mūsu vidū atkal. Un e, tas sakrīt ar laiku, kas ir ļoti svarīgs. Mums ir jāsaprot, ko nozīmē digitālās ekonomikas izveide, e, šādas sabiedrības izveide un virzību uz priekšu. Šādas ekonomikas un sabiedrības attīstība nozīmē izstrādāt um, liela ātruma uh, vilcienus, uh, kuri strādās un virzīsies uz priekšu bez pieturvietām. Un mums ir jābūt vēl pirms, uh, mums jābūt vienu soli priekšā. Jūs jau ļoti labi visu paskaidrojāt. Man no tiešām nav jāiegrims detaļās šeit. Bet skaidrs ir viens vienotājs tirgus ir pamats tam, ja mēs Eiropas Savienībā gribām eh, stāvēt vienotā frontē. Vienotajā savienībā digitālā savienība būs kā motors visam, kā virzītājs spēks, un tas mums palīdzēs labāk konkurēt ar visu pārējo pasauli. Un tieši tāpēc mums ir jāgarantē visi tie punkti, par kuriem jūs jau mm, runājāt. Pirmkārtām, mēs šobrīd esam tādā situācijā, kur drīz vien iespējams panāksim labu mm, nu, tādu darījumu visām pusēm, un jo īpaši mūsu patērētājiem. Tātad labs rezultāts par eh, tīku neutralitāti, par viesabonēšanu un šajā komitejā mēs spērsim arī pēdējo soli. Mazliet vēlāk es informēšu arī par uh, rezultātiem, kādi ir bijuši uh, trialogos. Bet, nu, protams, ka mums jādara viss, lai panāktu šo rezultātu. Mēs ļoti labi apzināmies tos izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā, bet mums ir politisks un morāls pienākums mūsu pilsoņu uh, Eh, priekšā tiešām nāklajā ar konkrētiem rezultātiem. Nākamais punkts - vadības aspekti. Es jau šeit ilgi strādāju, un es zinu, ka arī jūs esat apņēmības pilns politiķis, jūs nebaidaties no problēmām, jūs nemēģinat iebāzt galvas smiltīs. Tas pats attiecās arī uz Ansipu kungu. Un mēs redzam jūsos brīnišķīgu līderi, bet mums ir vajadzīga vēl spēcīgāka vadība, jo viss attīstās ārkārtīgi ātri, un mūsu uh, politika, regulējuma politika ir pārāk lēna. Tieši tāpēc šī vadība un ātrums kopā komis, no komisijas puses ir ļoti, ļoti svarīgi. Komisijai ir iespēja virzīt lietas uz priekšu ātrāk un arī spēlēt svarīgu lomu padome, bet arī parlamentā. Tāpēc šī te vadība um, ir izšķiroša. Bez līderiem, bez vadītājiem mēs nevarēsim virzīties uz priekšu. Un nobeigumā. Komisārkungs, nu, laiks skrien vējas pārniem uz priekšu, bet mēs nerīkojamies tikpat ātri. Un rezultātā mums ir jānāk klajā ar ļoti rādošiem politiskiem risinājumiem, kas var pielāgoties dažādām situācijām. No likumdošanas skatu pro punkta. Nu, protams, ir dažāda veida un dažāda līmeņa regulējums, mani kolēģi jau par to runāja, bet, nu, tad runājot par šo te likumdošanas regulējumu, mums ir jākoncentrējas uz konkrētām jomām. Pretējā gadījumā būs ļoti grūti kaut ko vispār izdarīt. Mēs varbūt vienkārši piedzīvosim sava mandāta beigas un redzēsim, ka neko īsti neesam izdarījuši. Paldies! Paldies! Saka priekšstādātājs nākamais runātājs. Komisārkungs. Esmu priecīgs uzklausīt jūsu skatījumu par eh, dažādiem jautājumiem. arī uzklausīšanas reizē e, daļu no šiem aspektiem jūs jau izklāstījāt. Un, manuprāt, jāsaka, šobrīd ir laiks Eiropai nākt klajā ar veiksmes stāstu e, GSM jomā. Jūs e, kaut kad pirms kādu laiku uzņēmēties vadību, bet šobrīd mums vajadzētu jau, nu, tā kā saviem. E, iedzīvotājiem atskaitīties par to, kas tad e, ir izdarīts. Un bija kaut kāds laiks jau, e, mēs runājām par trešās paudzes versiju, ceturtās paudzes versiju, un tagad drīz jau būs runa par piekto paudzi. Nu, mums ir jāatskaitās. Mums jāsaprot, vai mums ir eh, pieteikams finansējums, lai mēs varam virzīties uz priekšu ar piektās pārādes versiju un tā tālāk. Es saprotu, jā, ka par Junkara plānu šobrīd notiek diskusijas joprojām un zināms finansējums ir izglābts, ja tā var teikt. Un skaidrs, ka komisija un parlaments eh, tuvojās vienotāji izpratnē par to, kas ir nepieciešams tātad piektā paudze, jo investīcijas digitālajā infrastruktūrā, tas ir svarīgi, bet kā mēs panāksim, lai šīs investīcijas tiešām nonāk tur, kur tām jānotiek, jānonāk? Es jau iepriekš arī esmu vairāk kārt uzsvērs to, ka kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīga un varbūt tā ir atslēga mūsu veiksmei, lai par kādu projektu mēs arī runātu. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama sistēma, kas mums nodrošina nu, zinām, tā kā certifikācijas procesu, kad trešā puse struktūra iestāde, kas e, certificē interneta lietas, e, kiberdrošības aspekts un tam līdzīgi. Piemēram, kādai finanšu iestādē ir internetā pakalpojumi, un viņi ieguldīs miljārdus varbūt kiberdrošībā. Un tad nāk cits investors, piemēram, kas arī piedalās tirgo, bet mēs nezinām, kas ir šie te investori. Mums nav nekādas certifikācijas sistēmas, kas uh, eh, nodrošinā kaut kādu kvalitātes reitingu investoriem. Un cilvēki neko nezina, tieši tāpēc šāda certifikācijas sistēma mums būtu nepieciešama. Šāda veida risinājums palīdzētu mums atrisināt uzticēšanās trūkuma problēmu, jo īpaši runa ir par kiberdro, eh, uh, kiber jautājumiem. Vēl kāds aspekts. Mums ir jābūt konsekventiem. Nu, komisijai. DJ Regio šobrīd strādā ar digitālo darba kārtību ļoti labi, bet, eh, nu, ir jau arī struktūrālie fondi, kam tas piekrīt Tāpat mums arī ir citas stratēģijas, pie kurām strādājam. Bet mums ir jāsaprot, kurā virzienā mēs ejam. ir ļoti dīvaini. Mums ir digitālā darba kārtība. Digi reģio ar to strādā. Bet viņi nerunā par kiberdrošības jautājumiem un citiem svarīgiem jautājumiem. Nu, kaut kādu konsekvenci te vajadzētu saglabāt. Un tad starp eh, komisiju un dalību valstīm ir zinām pārpratumi izveidojās. Komu komunikācijas šķēršļi un tieši tāds ir uh, noticis šeit. Tas diģireģio saka kaut ko vienu, bet nu, vajadzētu tādu vienotu vēstījumu, lai tas nav dažāds. Viņš nu, jau par to šodien runāja. Tāpat mums ir jādomā arī par nākotnes tehnoloģijām. Mēs runājam par bītu sistēmu, par apjomu palielināšanu. Nu, es e, tiešām ceru, ka jūsu vadībā mēs varēsim kļūt izvēmīgāk un virzīties uz priekšu. Paldies. Nākamais e, runātājs Grobarčīk kungs, kas pastāvēja e kā ir. Paldies, Priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par jūsu prezentāciju. Nu, es noteikti pievienojos citiem saviem kolēģiem, sakot, ka jūs tiešām esat mm, apņēmies eh, panākt vienotās digitālā tirgus izveidi. Man ir tāds tehnisks dabas jautājums. Tas ir saistīts ar jūsu paustajām domām par infrastruktūru. Nu, kā mēs visi zinām, tad, kad mēs pārgājām no analogajām sistēmām uz digitālajām sistēmām, šis bija nu, svarīgais lielais solis, kas deva mums iespēju eh, sākt strādāt ar digitāliem risinājumiem, kas bija pilnīgi atšķirīgi un nebija salīdzinām ar iepriekšējo variantu. Nu, visu šo tehnisko risinājumu rezultātā šobrīd mēs runājam par bezvadu, uh, sistēmām un jau vairākus soļus uz priekšu. Nu, dažas lietas šeit ir bloķētas. Jo šeit es runāju par e, atsevišķām dalību valstīm, jo tajās pastāv atšķirīgas sistēmas, lai arī mērķis un bāze ir tādas pašas. Un tāpēc, lai novēršos tas šķēršļus, tur tiešām ir ļoti daudz jāieguldās. Tīkla kapacitāte ir svarīga arī. Un, lai šo te pēdējo soli spērtu, mums ir jāmaina savas tehnoloģijas. Fiber to desk risinājums eh, pēdējā laikā ir ticis reklamēts, bet tad tas tika apturēts, jo izmaksas lielas. Tik pieņems lēmums atgriezties pie pilnīgi cita risinājuma piemērošanas, piemēram, ADSL. Arī tas izrījās nepietiekams. Tāpēc jautājums, ja jūs mm, plānojat kādas izmaiņas? Vai jūs gribat eh, ķerties klāt pie pilnīgi jauniem risinājumiem, piemēram, eh, šķiedrus, optikas, mm, mm, kaut kā tādā virzienā, vai arī jūs gribat koncentrēties uz kapacitāti? Nu, jo īpaši jau runa ir par eh, vārvadiem. Uh, Daudz, kas šeit, protams, varbūt izrādīties diezgan grūti. Ir operatori, kas piedāvā dažādas risinājumus, bet nevienmēr viņi nu, tur savus solījumus, jo ir arī, zinām, ierobežojumi datu pārvadēji. Investīciju rezultātā, protams, es, mēs varētu novērst šīs te problēmas. Tāpēc jautājums, kādas investīcijas jūs gribat uh, veikt? Kā, kādas investīcijas jūs atbalstīsiet no komisijas puses? Un vēl viens jautājums, tāds juridiskākas e, dābas - viesabonēšana. Nu, kaut kas, kas mūsu pilsoņiem īpaši nepatīk. Lielās telekomunikāciju korporācijas, piemēram, France Telekom, Deutsche Telekom, nu, viņi, protams, nav ieinteresēti samazināt viesabonēšanas maksas, jo viņi baidās, ka Tādējādi viņi zaudēs savu ietekmi. Kā jūs izvērtējat šo situāciju? Nu, piemēram, skatoties uz Vācijas tirgu. Kā jūs vērtējat iespēju ierobežot viesabanēšanas maksas uh, tur bez valdības ietekmes? Paldies. Kalas, Kalas kundze. Paldies. Paldies par prezentāciju un apsveicu ar stratēģiju. Tur ir izklāstītas eh, prioritātes, eh, kādam būtu jābūt digitālajā tirgu. Eh, uzticamības veidošana, inovāciju veicināšana un barjeru likvidēšana. Uzklausot jūs teikto, jāsaka, ka es piekrītu tekstījo vēras kundzei, proti mums ir nepieciešama līderība. Un jārunā nav tikai par riskiem, kāda pastāv, bet ir jāuzsver vienlaicīgi arī iespējas, ko digitālais tirgus piedāvā. Nu, lūk, tā kā mēs esam interkomiteja, tad eh, mūsu interešu jomas ir saistītas ar to, kā digitāli pārkārtot arī rūpniecības nozari un kā var attīstīties interneta ekonomika. Jūs īsumā minējāt tiešsaistes platformas, un es zinu, ka stratēģija ietver ideju, ka šīs te platformas būtu jāizvērtē. Uh, Es piekrītu, mums nav kopējas izpratnes un vienošanās par to, kas tad ir tiešsaistes platforma un kā to definēt. Un nezinām arī visas problēmas. Jūs esat iepriekš minējis, ka mums būtu nepieciešama regulējoša struktūra, kas pāraudzītu šīs tiešsaistes platformas. Nu, man te jādomā, vai tas ir tīri izvērtējums, vai jau iecer regulēt šīs platformas. Runājot par autortiesībām manuprāt, ārkārtīgi svarīgi ir eh, veidot vienoto tirgo arī kultūras produktiem. Jo, nu, atteikums kaut ko pārdot, eh, gluži vienkārši novad pie tā, ka cilvēki šo lietu cenšas iegūt nelegāli un attīstās pirātisms. Runājot par telekomunikācijām. Tas ir jautājums par to, kā darbotos konsolidācija ja mums būtu vienotais telekomunikācija tirgus, kur būtu vairāk liela spēlētāja tirgu un eh, tomēr vēl ar vienu būtu nodrošināta godīga konkurence. Jautājums ir, kā jūs to visu redzat, kā tas attīstītos. Paldies, saka priekšādātājs Ensa Kundze Govārdā. Jā, paldies. Vispirms es eh, atbalstu jūs teikto par to, ka mēs esam eh, daudz laika nokavējuši Un, kā jūs pats sacījāt, tad, kad mēs runājām par digitālo revolūciju, tad jāsaka, te runa ir ne tikai par tehniku vien. Nu, varbūt es gribēju uzjautāt, kāda ir um, šī te saistība starp uh, tirgu un nepieciešamo likumdošanu, bet es vēlētos varbūt eh, atgriezties pie jūs minētās eh, dobrojumās cūks jautājumu eh, par ilgspējību un salīdzinājumu ar ASV. Mums tiešām vajadzētu veltīt pietiekoši daudz laika, lai viss izstrādātu pamatīgi un nepielaistu, nu, nepieļautu kļūdas, veidojot vienoto tirgu. Tad ir jā nodrošina līdzsvars starp tirgu un pilsoņu tiesībām. Par to arī ilgāk būtu jādiskutē, piemēram, par uh, eh, viesapanēšanu, par tīklu neutralitāti. Jo, ja, piemēram, mēs pastamies, ko padomu šajā jomā dara, tas ir pilnīgi neiedomājami, un mēs neesam praktiski izdiskutējušos jautājumus pietiekoši. Un Tāpēc es gribu jautāt, kāda būs jūsu ieteikuma par virzību uz priekšu. Eh, parlamentā, piemēram, par viesabunēšanu mēs skaidri esam eh, pieņēmuši lēmumu par to, ko mēs vēlamies. Mums tas ir svarīgs jautājums, ieskaitot interneta drošību. Mēs plenārsēdē vakar eh, par to ļoti daudz runājām par to, kas šī sakarā būtu jādara, lai nodrošinātu uh, drošību, kāda līdzekļa tam būtu uh, jāizmanto un kādi ir zinātnes atzinumi, kā tos izmanot. Uh, e, internet drošība ir ļoti būtiska svarīga problēma. Tālāk ģeobloķēšana par to, daudz runā par to, ka tas nav nu, godīgi, ka to nevajadzētu pieļaut, bet e, vajadzētu e, noteikt skaidri, kas tad ir e, likumīgi, kas ir nelikumīgi. Un jāsaka, ka Vajadzētu uzklausīt cilvēkus, kas daudz dziļāk ir iegājuši šajās tēmās, kas daudz labāk zina par tām nekā mēs eh, kā politiķi. mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs kārtējo reizi neupurējam eh, mūsu eh, pilsoņu tiesības. Un, protams, kā datu aizsardzība ir viens no tiem jautājumiem, par ar, par ko būtu jārunā saistībā ar visu šo te stratēģiju. Un mums tiešām mums jārunā ne tikai par industriālo pusi tik daudz, bet vairāk tieši par likumdošanas pusi. Next speaker. Paldies, nākamais runātājs, kuru aicināšu neizteikties ilgāk par divām minūtēm, ir Pauls Rūbiks. Paldies, paldies komisāra kungs šis parlaments ar uh, lielu vairākumu nobalsoja par viesabonēšanu un par to, ka viesabonēšanas maksa būtu jāizskauž no Eiropas eh, kopējā tirgus. Un man negribētos, lai šis jautājums eh, tā arī iebuksētu un eh, pēc tam vienkārši tiktu ielikts eh, tālākajā atvilknē. Jo, nu, nav taisnīgi, ka vienā valstī ir jāmaksā simtreiz vairāk par vienu un to pašu datu paredz apjomu Nu, nav taisnība, ka vienā valstī, piemēram, Austrijā, viens gigabaits maksā, teiksim, 2,5 vai 2,4 eh, eiro, kamēr citā tas var maksāt 240 eiro. Un ārpus Eiropas Savienības eh, tas eh, var pat maksāt 990 vai 9900 eiro, nu tas galīgi nav pieņemams. Nu, ja gigabaits maksā 2 eh, eiro vienā valstī un 200 eh, blakus valstī un citā valstī 9000, nu, jāsaka, ka tirgus nerisina šo jautājumu, un mēs nevaram pieļaut, ka Eiropas eh, pilsoņi tiek pakļauti šādai, nu, es teiktu, laupīšanai ar visādiem caurspīdīgiem argumentiem par to, kā tas saistībā ar izmaksām un tā tālāk. Tā kā mums ir jāveido jauni uh, biznesa modeļi. Principā uh, mūsu elektroniskās ierīces ir jāvar izmantot uz vienādiem nosacījumiem visā pasaulē un ir pēdējais laiks pienācis, lai to panāktu. Nākamā runātāja. Mm, paldies saka Kapels kundze. Uh, jā, iepazīstinos ar jauno uh, stratēģiju, es tiešām dzirdēju vairāk par to, uh, kas tiek paredzēts reālajai rūpniecībai, jo tas saskara visas, visas iespējamās jomas, bankas, medicīnu, skolas un tā tālāk. Un visi, protams, izmanto IT sistēmas un uh, šī, šo te mm, piekļuvu datiem un datu pārraidei uh, ir nepieciešama visiem, un tam visam būs ļoti liela nozīme nākotnē. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs strādātu, fokusējoties uz uh, reālo mm, industriju. Jāņem vērā arī laika aspekts jo jūs jau minējāt par to, eh, ka ir jāizmanto milzīgais potenciāls Eiropā. Mēs eh, visā pasaulē eksportējam dažādus digitālos pakalpojumus, un eh, tas ienes daudz līdzekļu. Uh, Un arī uh, turpinot eh, sarunas par Eiropas strateģisko investīciju fondu, nedrīkst aizmirst par uh, digitālo jomu. Ir jāinvestē un jāatbalsta inovatīvas uh, ražošanas, bet man ir divi jautājumi. Varbūt jūs konkrētāk varētu paraksturot uh, līdzekļus, uh, veidus, kā mēs panāksim, kā digitālajai jomai tiek piešķirta līdzekļi EFSI ietvaros un runāt par kiberdrošību. Jautājums, vai šis jautājums ir pietiekoši aktualizēts, vai pie tā tiek tālāk strādāts, ņemot vērā tos apdraudējums, ko rāda, piemēram, Krievijas eh, hakeri vai, eh, piemēram, kas notika vakarā ar Beļģijas gaisa telpu, kad visa gaisa telpa praktiski tika eh, bloķēta. Paldies! Saka Krēls kundze. Nu jā, faktiski nu, nebija nekāds liels pārsteigums tajā, ko jūs sacījāt pat pati esmu informātikas specialitāte. Un, protams, es eh, piekrītu visam, ko jūs sacījāt par to, ka mums ir jāpātrina likumdošanas izstrāde. Un varbūt daži no eh, šiem punktiem, ko jūs minējāt, eh, ir tālāk jāizstrādā, nākot klajā ar jauniem priekšlikumiem vai veco priekšlikumu pārskatīšanu bet ir svarīgi izveidot elastīgu sistēmu, lai tad, kad parādās jauna tehnoloģija, mums nav atkal jāatkārto šis te viss garais smagnējais likumdošanas process, lai mēs varam adaptēties un izveidot eh, tādu pietiekuši elastīgu sistēmu. Es esmu arī dziļi pārliecināta, ka ne tikai likumdošana ir e, jāpātrina likumdošanas process, bet arī par infrastruktūru ir jārunā. Varētu jau domāt, ka, piemēram, Vācijā viss ir, nu, perfekti, bet nemaz tā nav. Ārpus pilsētā mums ir tāda melnie caurumi, kuros, nu, tur nekādas infrastruktūras e, praktiski nav. Un e, jautājums kā komisija plāno uh, pātrināt infrastruktūras uh, uzlabošanu, kā, ko jūs esat paredzējuši šajā jomā? Nākamais runātājs Martēlkungs. Paldies priekšsēdētāji. Kā es to saprotu? Jūs uh, pievēršat uzmanību dažādajiem ātrumiem un kiberdrošībai, bet tā pašā laikā ir jānodrošina arī iedzīvotāju tiesības. Un es redzu, ka jūs piekrītat atsevišķi ekspertu paustajām bažām. Ir diezgan ievērojams problēmas sagaidāmas tad, ja mums nebūs nepieciešamo investīciju. Jo tagad tiek zvanīts trauksmes zvans, manuprāt, tas ir labi. Un uh, svarīgi ir domāt arī par drošības jautājumiem. Ļoti daudziem Eiropas iedzīvotājiem ir piekļuve digitālajai pasaulē, bet eh, vēl ar vienu pastāv tāds eh, digitāls sadalījums Eiropas Savienībā. Ir eh, privāti operatori, kas parasti investē tikai tad, ja ir peļņas izredzes. Bet, nu, varbūt, ka varētu kaut kā panākt, lai arī, lai privātie operatori investētu arī tajos apgabalos, kas ir mazāk biezi apdzīvoti, uh, Um, tādējādi ieviešot tehnoloģijas arī tur. Nu, lūk, jautājums ir, kādus uh, resursus mēs varam izmantot, lai veicinātu investīcijas. Daudz tiek runāts par uh, digitālu vienotu tirgu Eiropā, bet jautājums ir, kāda būtu lietu secība, kā mēs pārējām no nacionālajiem tirgiem uz vienu vienotu Eiropas tirgu. Paldies, Mūdinga kundze. Paldies. Um, koncentrējoties uz divām lietām. No nu, viena no tām ir infrastruktūra, un man prieks, ka tam ir pievērsta liela uzmanība. Manā reģionā ir piemērs. Ātrākais internets ir ticis ieviests, izmantojot Eiropas Savienības naudu, lai īstenotu, ieviest nepieciešamo infrastruktūru. Lūk, tā kā tas darbojas pēc idejas. Norādīšu tikai uz tam briesmām, ka, ja mums ir digitālā pasaule, kas ir brīvi pieejama noteiktai iedzīvotāju daļai, bet citi no tās tiek izslēgti, jo īpaši jau lauku apgabalos. Un lauka apgabali varētu būt milzīgu labumu no interneta, jo šobrīd tieši laukos nereti ir zemi apmaksātas darba vietas visbiežāk, nu, un līdz ar internetu varētu nodrošināt to, kā attīstās uzņēmējdarbība arī lauka apgabalos. Un otra lieta, uz ko gribēju koncentrēties, un tas atkal laikam vairāk ir saistīts ar nodarbinātību un prasēm, proti pētniecība un izstrāde. Ja mēs izmantotu daļu šo te pētniecības un izstrādes investīciju, lai saprastu to, kā var izmantot infrastruktūru, lai uh, radītu jaunas kvalitatīvas darba vietas un kādas prasmes būtu nepieciešamas šīm te jaunajām darba vietām. Un kā var nodrošināt to, ka mūsu jauniešiem un iedzīvotājiem kopumā ir nepieciešamās prasmes. Nu, un tas jau pats par sevi veicinātu tirgu, ko mēs tik ļoti gribam izveidot. Un, nu, ir jau virkne tirgus jomu, piemēram, aplikācijas, kur tas jau, jau darbojas, bet uh, ir iespējas augt. Krāja kungs. Komisār kungs. Jums ir izdevusies tiešām precīzi analīze par problēmām un arī par iespējām ir izskanējuši jau vesela virkni dažādu jautājumu. Man liekas, ka ir vairākas problēmas, ar, no kā nevaram izvairīties. Ja jūs runājat par ātrumu un par uh, datu apjomu, par elastību. Nu, jāsaka, ka regulas vēl, piemēram, par datu aizsardzību, par uh, internetu neutralitāti, nu, iespējams, ka tās pielāgojot, mēs varam spērt soli uz priekšu. Gribētu zināt, kā to visu var izcīt, ja nepieciešama lielāka elastība, ja lietām jānotiek ātrāk, ja datu apstādes apjomiem jābūt lielākiem, nu tad. Uh, Mēs nevaram turpināt strādāt ar tiem um, jēdzieniem, ko esam izmantojuši līdz šim. Tāpat arī tīkla neutralitāte. Jautājums ir, vai mums jau ir zināmas atbildes? Vai arī godīgi jāatzīst, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas un korekcijas pastāvošajos noteikumos? Nu, nē, mēs um, tik daudz runājam par investīcijām, bet jautājums ir, no kurienes šī nauda nāks. Mums sanāk, ka visam jānāk no Junkera naudas kastlā. Uh, nu, būtu jauki, bet uh, nav viņam tas naudas kastlis pārāk liels. Nu, un um, nedrīkstam solīt cilvēkiem lietas, kas nenotiks. Un es domāju, ka um, viss iecerš ir iespējams īstenot tikai tad, ja būs pieejams arī privātais finansējums. Jūs teicāt, ka vienoties tirgus būtu investīciju rezultāts, bet, nu, jāsaka, ja tirgus veidots tā, ka tas tā, peļņu īsti nenes, tad diez vai privātiem investoriem būs interese. Jautājums ir, kā mēs to visu izdarīsim, vai mums pietiek drosmes. Paldies! Sadienis kungs, lūdzu! Paldies! Paldies komisāru kungam par prezentāciju un paldies arī par jūsu entuziasmu. Jāsaka, man šķiet pirmā lieta, kas ļaus Eiropas Savienībai uzņemt nepieciešamos apgriezienus, ir jūsu pārliecība jūsu dedzība, mūsu pārliecība un mūsu dedzība un uh, mūsu kopīgais entuziasms uh, un uh, ceru, ka šo te entuziasmu varēsiet ietvest arī savos kolēģos komisijā. Jāatzīst, es neesmu eksperts savienotajā digitālajā tirgu. Es drīzāk nodarbojos ar tradicionālajām rūpniecības nozarēm, bet es saprotu to, ka ir svarīgi uh, attīstīt digitālo tirgu un ka tas nes labumu arī pārējām rūpniecības nozarēm. Itālija ir gan uh, rūpniecības, gan arī lauksaimniecības valsts, un es redzu, ka, piemēram, apūdeņošanas sistēmas nereti izmanto satelītu sistēmu datus, un lauksaimnieki var izmantot savus vietāruņus, lai uh, pārbaudītu, vai konkrētajā viņu lauku apgabalā ir uh, pietiekama, uh, pietiekams ūdens daudzums vai nē. Nu, lūk, un uh, Ja runājam par investīcijām, nu jāsaka, ka investīciju ienaidnieks ir vai nu pārmērīgs regulējums, nu, nu te runa drīzāk ir par mm, labāku un mazāku regulējumu. Valstīm būtu jāatkāpjas solīti atpakaļ un uh, Nu, es nesaku, ka nevajadzētu nekādus noteikumus Bet mēs taču visi zinām, ka tāds slaids uh, cilvēks kustas daudz ātrāk nekā aptaukojies. Lūk. Un arī valstīm ir jā, jāspēj rīkoties un pieņemt lēmumus daudz ātrāk nekā šobrīd. Un, un noslēgumā gribu teikt, ka vislabāk būtu uzlabot attiecības starp investoriem un politikas veidotājiem. Lūk, nu tā kā nav vienmēr tā, ka investori investē tur, kur ir garantijas. Investori patiesībā ir tie, kuri ir visvairāk gatavi uzņemties risku. Vienīgais, kas investoriem nepatīk, ir birokrātija un pārmērīgs regulējums. Nu, lūk, un par uh, viesabernēšanu citi jau izteicās. Es atvainojos, jā. Un tagad visu uh, labāk saprotu, atvainojos, ka sajaucu iepriekšēju jūsu vārdu, tagad vārds Bonīkungam. Paldies! Nu, un gribu apsveikt uh, komisāru ar viņa entuziasmu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jāsaka, ka uh, šeit ir četri priekšnosacījumi mūsu veiksmēji. Uh, pirmkārt, laba līderība, otrkārt, elastīgi tiesību akti, tam es pilnībā piekrītu, mums ir nepieciešami elastīgi noteikumi, un arī neleģislatīvi risinājumi tad, kad runājam par vienotā digitālā tirgus īstenošanu. Treškārt, investīcijas infrastruktūrā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un ceturtais jautājums ir saistīts ar nozares attīstīšanu. Runājot par komisijas dokumentu, jāsaka, ka man šķiet, ka tur trūksta tāda pilnīga uh, industrijas un uh, apraksta un uh, nulles ekonomikas. Uh, Paldies. Paldies, Arimokungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komisāra kungs par e, jūsu tādu kaismīgo uzstāšanos e, par e, kopējā tirgus veidošanu digitālajā jomā. Mēs daudz ko no tā varam atbalstīt, un mēs varam parakstīties zem daudz kā, ko jūs sacījāt. Un tieši tā mums ir jānodrošina, lai mēs varētu realizēt to visu eh, tuvākajos mm, piecos, mm, nedaudz vairāk gados. Un eh, varbūt eh, vajadzētu nonākt pie tā, ka mēs saņemsim Nobel prēmiju digitālajā jomā, bet tas nebūs viegli. Jūs pieminējāt laiku, laika mums nav daudz, un lai varētu kaut ko panākt un virzīties priekš, ir jānosaka prioritātes. Un kas jūsuprāt ir tās prioritātes, kurus jūs gribat redzēt kā uh, Eh? realizētas lietas. Jā, plāns ir eh, saplānots kaut kādam garākam laika posmam, eh, digitālā pasaule ļoti ātri virzās uz priekšu, nu, mēs kaut kā varam politiku pielāgot, politikas veidošana, protams, prasa vairāk laika, bet kādas ir jūsu konkrētās prioritātes tuvākajiem gadiem? Un otrais jautājums Eh, daudz minēja tā saucamo digitālo eh, revolūciju. Eh, ir nepieciešams investēt infrastruktūrā, tas ir skaidrs. Tika pieminēts arī EFSI un citi finansēšanas avoti. Un jautājums ir, vai Eh, tiešām vairums investīciju ir ieplānots ieguldīt optiskās šķiedras eh, platli, eh, platjoslas izbūvē. Paldies! Paldies, komisārkungs, un došu jums vārdu šīs profesionālas diskusijas noslēgumā. Dāmas un kungi, Jautājums bija tāds, cik daudz laika mums bija nepieciešams, lai konsultētos ar zinātniekiem, ar speciālistiem, ekspertiem un kā pātrināt procesu, kā eh, regulēt eh, datu drošību. Eh, nu, divi ar puse gadus komisija pie tā strādāja, bet komisija to bloķēja divus gadus. Tādēļ es aicinu vispirms tikt galā ar šo tiesību aktu. Un eh, šeit es aicinu arī referentus veicināt to, lai tiktu panākta vienošanās starp padomi un parlamentu. Un ja eh, mums eh, par kādu tēmu trīs reizes gadā ir, piemēram, padomi sanāksme, kur mēs to skatām, un ja mēs, piemēram, novembrī jautājumu paceļam, un tad nākošajā padomē mums ir atkal jauni ministri, jo ir cita prezidējušā valsts un uh, cita, un beigu, beigās viņi vispār nezin, kas ir uzrakstīts iepriekšējā uh, ministra laikā, un uh, viņš varbūt kritiski pret to attiecas, un tas vairs neder, un tā tālāk. Nu, viss šis rituāls mūsu vaina. Ātrums, uh, nu, nevarē, nevajadzētu tam uzkavēt. ir tiesība akti, e, kas ir pieņemti 2007. 2008. gadā. Tā kā tagad var izvērtēt, kas ir darbojas labi, kas ir bijis kļūdaini, kas būtu jāuzlabo, kur ir kļūdas. Un e, tagad, ja mēs nākam klajā ar vienu tiesību akta priekšlikumu. Nu, nevajadzētu būt tā, ka gal galā tas stājas spēkā kaut kur 2020. gadā. Jo e, visi šie te e, digitālo pakalpojumu sniedzēji, Amazon, visi citi, e, evolucionē ļoti ātri Un tādēļ ir jautājums, eh, ko mēs, piemēram, gribam panākt ar audiovizuālo mēdīju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu. Nu, varbūt vajadzētu savākt visus ministrus, salikt vienā telpā uh, un nelaist ārā, kamēr netiek panākta vienošanās. Nu, ja tā var ievērtēt, piemēram, uh, pāvest, kāpēc tā nevarētu rīkoties arī mēs. Nu, runa ir par aktu aktualitāti, par saulaicīgumu. Un e, iespējams, ka digitālajam sektoram ir nepieciešams īpašs režīms, kurā tiek iesaistīti visi e, nepieciešamie, e, nepieciešamie speciālisti, iesaistītās puses, e, rūpniecības pārstāvi, politiķi un tā tālāk, ja mēs Eiropā vēlamies kaut kad attīstību panākt tīklu neutralitāte un uh, viesabunēšana. Jā, man tiešām jāsaka paldies, ka šeit uh, tik daudzi uh, viedi uh, referenti minēju šo jautājumu, pie tā arī strādāts. Es ceru, ka mums būs darba brokastis padomē pēc divām nedēļām kur, un iespējams, ka mums izdosies panākt vienošanos Latvijas prezidentūras laikā. Luksemburga ir gatava eh, šo jautājumu tālāk virzīt, bet mums ir jāizmanto tas laiks, kas mums ir vēl jūnijā. Attiecībā uz tīklu eh, neutralitāti. Eh, te ir runa par uh, dažādām um, digitālām uh, lietām, piemēram, izma digitālo izmantošanu medicīnā, kur uh, ir nepieciešama īpaša augsta drošības uh, pakāpe, kur varbūt milisekunde var uh, daudz ko nozīmēt. Un, uh, lai varētu realizēt attiecīgi drošu datu pārraidi pietiekamā ātrumā, ir jānodrošina attiecīgā uh, infrastruktūra. Un tā Tādēļ visi šīs satiksmes nodrošināšanas dienesti. Eh, tad, kad mums tie būs izveidoti, ir jāpievērš uzmanība arī tam, lai eh, šī digitālā satiksme darbotos Eiropas eh, pilsoņu interesēs. Un šie īpašie specializētie dienesti darbotos sabiedrības interesēs un mums nevajadzētu izvairīties un aizbildināties un tīklu neutralitāti izmantot kā ierobežojošu faktoru. Tālāk runājot par kiberdrošību. Runājot par online platformām un tiesību aktiem. Es gribētu abos galvenajos virzienos, tātad iekšējā ICT IKT prioritārajā izvēlē gan eh, šeit eh, iekšienē, gan ārpusē izveidu eh, caur DG Connect izanalizēt mums pieejamos digitālos tīklus un tad pieņemt attiecīgos lēmumus. Runājot par uh, ārējo izlūkdienestu piekļuvi mūsu uh, datiem, uh, par uzbrukumiem mūsu digitālajai infrastruktūrai. Uh, starp citu, šādi uzbrukumi var būt arī no izlūkdienestiem no Eiropas Savienības iekšienes. Uh, šī te jūtīgums attiecībā uz digitālo drošību eh, ir eh, jāpastiprina Eiropas institūcijās. Tālāk par industriālo politiku. Salīdziniet, piemēram, mobilitāti ar uh, transporta mobilitāti. Uh, tās nodrošināšana un digitālo tehnoloģiju izmantošana ir viena lieta, bet eh, digitālās politikas izveida un kopējā tirgus izveida ir kaut kas pilnīgi cits. Jo, eh, ja, piemēram, lai pārvietotos ar auto nav vajadzīga īpaša šī tad drošība, tad uh, digitālās vai datu pārraides jomā ir vajadzīga drošība un eh, digitālā savienība eh, līdz ar to ir nepieciešama uh, kopējā tirgus daļa, bet nevienīgā. Runājot par nākotnes bezvādu komunikāciju 5G. Mēs esam paredzējuši Eiropas eh, budžetā eh, finansējumu 750 miljonu apmērā, eh, ko mēs investētu palīdzētu investēt mūsu industrijai, lai mēs varētu nodrošināt konkurenci ar, piemēram, Japānas un Dienvidu Korejas tirgiem, lai uh, panāktu 5G uh, kvalitāti, uh, ko viņi ir plānojuši 2020. gadā, bet mēs to varētu panākt ātrāk. Investīcijas digitālajā infrastruktūrā tas ir absolūti svarīgs. Dāmas un kungi, mums ir vispirms jānosaka, kas par to atbild, kas, kāds ir konkrētais mērķis. Jo mums ir e, daudzās infrastruktūrās ļoti skaidra kompetence, piemēram, autoceļu direkcijas e, dalībvalstīs visiem ir skaidrs, kas ir valsts nozīmes ceļi, kas ir viesais nozīmes ceļi, kas par ko atbild. Bet e, mums arī digitālajā jomā vajag skaidru nostāju, kas ko dara, ko dara reģions, ko dara valsts, ko dara vietējā, vietējais, vietējais līmenis Bet, eh, ja mēs runājam par digitālo infrastruktūru, tur, diemžēl, valda hauss. Un tieši tāpēc eh, Junkera plānā ir paredzēts vispirms noteikt, kas ir jālīdz finansē no valstu budžeta, budžeta, kas attiecas uz uh, reģionālo līmeni, par ko ir atbildības uh, pašvaldības, pašvaldības, un kas savukārt ir Eiropas uh, atbildības jomā. un līdz šim programmās pārāk maz uh, līdzfinansējumu tiek piedāvāts uh, infrastruktūras izveidēji. Tāpēc mums ir uh, digitālās infrastruktūras uh, programmām jāpievērš vairāk uzmanības, izvirzot uh, tos kritērijus, kas ir izvēl, izvirzīti uh, EFSI, uh, nosakot ļoti skaidrus kritērijus, ko mēs varam līdzfinansēt un eh, kādus privātās investīcijas mēs varam piesaistīt. Un eh, ir nepieciešams nodrošināt visaptvarošu infrastruktūru, ne, lai tā eh, būtu pieejama visiem, nevis tikai lielajiem pilsētu centriem. Uh, Uh, ja mēs runājam par e uh, apmācību skolās, ja mēs runājam par automatizēto braukšanu, ja mēs runājam par e uh, veselību, nu, mēs nedrīkstam šeit pieļaut nekādus, teiksim, tukšumus vai baltos punktus attiecībā uz drošību un tā tālāk. Mums ir jābūt jāspēj piedāvāt līdzīga infrastruktūra visur Eiropas Savienībā, Balkānos, Šveicē un tā tālāk. Neskatoties to, ir atklāta tehnoloģiskā e, neutralitāte, e, vienlaikus uzlabot e, stratēģiju. Vai nu mēs izmantojam optisko šķiedru, vai e, vāra kabeļus, vai e, bezvadu tehnoloģijas, bet e, kvalitātes standartiem būtu jābūt vienotiem. Tā tad ir jānosaka minimālie standarti. Eh, mēs varbūt neregulēsim tik smalki, vai mums, nu, teiksim, no 13 līdz 15 megavatiem jāpātrina mm, pārējais ātrums. Mm, bet eh, runājot par online platformām, eh, mums ir uzsākts process ar Google un ir jāizlemj kādi ir, kāda ir mūsu attieksme pret saturu un tiesībām uz saturu izplatīšanu. Un ir jādomā, cik tālu un ko mēs regulējam šajā jomā. Uh, Tieši tas pats, tas attie, tieši tās pats attiecas uz uh, Eiropas Savienības telekomunikāciju kompānijām, uh, un uz kaitīgu satura izplatīšanu uh, jauniešu bērnu aizsardzību interneta vidē, digitālajā vidē un tā tālāk. Uh, Telekomunikāciju sektorā var nodrošināt labākus konkurences apstākļus. Un uh, varbūt, ka nav nepieciešams palielināt uh, telekomunikāciju uzņēmumu skaitu. Ir mazas valstis, kurās ir pat līdz 200 šādām uh, kompānijām. Bet mums varbūt trūkst lielāku tādu Eiropas uh, spēlētāju, uh, kas būtu aktīvi konkrētā, konkrētā nišā. Uh, esmu kontaktējies arī ar ārotbiedrībām un uh, runājis par to, uh, kā tas ietekmē darba dzīvi, darba apstākļus, piemēram, iespēja strādāt no mājām, tālāk, tālāk izglītība un uh, nodarbinātība uh, rūpnieciskajā ražošanā. Un uh, jāsaka, ka darba ņēmējiem ir daudz priekšrocību, ko tie var gūt no eh, digitalizācijas un digitālās eh, revolūcijas. Digitālā sensibilitāte. Nu, piemēram, jebkurā rūpniecībā, jebkurā darba vietā darba devējs ir atbildīgs par darba ņēmēju drošību, nu, lai viņš nepakļūtu zem preces, lai viņam nu neuzkrist kaut kas uz galvas un tā tālāk. Bet tieši tāpat ir jātiec pret digitālo drošību. Uh, un līdz ar to uh, ir paredzēts uh, līdzfinansēt zinātniskus pētījumus šajā jomā, lai uzlabotu uh, darba uh, ņēmēju digitālo drošību. Teritoriālā teritori, attie, uh, ģeobloķēšana. Jā, nu, protams, ka nacionālās pilnvaras ir ļoti svarīgas. Uh, vajadzētu likvidēt eh, dažādas nacionālas robežas, bet varētu pieļaut eh, nu, tādus eh, attaisnojumus izņēmumus. Nu, piemēram, ja nacionālā televīzija tiek finansēta no iedzīvotāju nodokļiem, nu tad būtu jau saprātīgi, ka to uh, regulē nacionālie tiesību akti un noteikumi, bet, uh, ja nebūtu šī nacionālā teritoriālā ierobežojuma, tad uh, šie nodokļi būtu mazāk pamatojami. Tālāk, ņemot vērā kaut kādas sporta aktivitātes, ja mēs pastamies uz Eiropas tirgu, mēs skatāmies basketbolu, uz futbolu, tad arī šeit parasti ir uh, Mm, nacionālie mm, noteikumi un eh, nacionālās intereses, kas tiek eh, šeit eh, pārstāvētas. Runājot par amatieru sportu vai profesionālo sportu, šeit uh, tiek piemērot atšķirīgi nosacījumi un uh, amatieru sporta asociācijas eh, ir īpaši nozīmīgas eh, reģionos. Varbūt, ka kultūras komiteja sporta jautājumi ir vairāk svarīgi, eh, sports ir izņēmums. Tālāk runājot par Eiropas filmu industriju. Uh, Nu, protams, ka mēs nevaram konkurēt ar Holivudu. Eh, lielās amerikāņu filmas dominē, eh, Google eh, savā jomā savukārt. Mm, piemēram, ja mēs ņemam filmu Austrijā nu, tā varbūt saņem uh, ienākumus no skatītājiem uh, Austrijā, pēc tam arī no uh, Vācijā. Nu, bet mums ir 24 valodas, mums ir dažādas uh, vēstures, vismaz 28, ja pat vēl vairāk. Jo, piemēram, uh, Vācijas jaunumu eh, raidījums neinteresē, piemēram, eh, portugāļus. Igauņu vēsture ir kaut kas svešs īriem. Nu, ja mēs vēlamies tādu vienotu kultūru veidot, tad mums tomēr ir jāveicina Eiropas filmu izplatība Eiropas tirgu. Tā kā eh, ģeobloķēšanai. Ir jābūt uh, saprātīgai, lai, piemēram, kādu um, interesantu šovu, kas tiek rādīts, piemēram, Vācijas televīzijā, varētu skatīties arī Briselē. Bet tam uh, ir jārod vidējā un uh, ilgtermiņā risinājumi. Paldies! Liels paldies, komisāra kungs, tas bija ļoti interesanti. Un atcerieties, lūdzu, ka mēs vienmēr esam um, uh, gatavi ar jums tikties. Uh, mums šādas diskusijas ir nepieciešamas uh, gan par digitālo ekonomiku, gan digitālo vienoto tirgu. Un mūsu sadarbība ir bijusi tiešām lieliski pēdējos sešos gados. Ne tikai pagājušajā gadā. Tā kā tiešām vēlreiz paldies! Danke für die Danke für die Kollegs, ladies. Kolēģi, dāmas un kungi, ķeramies pie koordinātoru sanāksmes. un visi tie, kas nav iesaistīti koordinātoru sanāksmē.